Borrell isn't in yet. Yes. Oh, he's, oh ah, sorry, I haven't seen him. Okay, okay. okay. Dear colleagues, good morning. Labrīt, godātie kolēģi. Can we adopt the agenda? Vai varam pieņemt darba kārtību? Paldies. Uzreiz cersimies pie trešā darba kārtības punkta, vēlāk nākamajā ar priekšādātāju paziņojumiem piekļuve naudas atmazgāšanas, e, apkarošanas pasākumiem, nodokļu varas iestādēm apsvērsim grozījumus. Referents Manuels Morels, 50 ir grozījumi iesniegt. Un referents ir ierosinājis trīs kompromisu grozījumus, dod līdz ar to vārdu referentam. Lūdzu. Morēla kungs. Paldies priekšādētāji. Nu, redzam, ka šajā sasaukumā ir bijusi ļoti liela aktivitāte tieši attiecībā uz nodokļu iestādēm. Zinām, lūk, ir izveidot šīs komitejas, panams dokumentu taks 1, taks 2, un ir nākuši arī no komisijas puses vairāk ļoti interesanti priekšlikumi. Tas apliecina, ka, ja ir sabiedriskās domas spiediens, tad, lūk, arī Eiropas iestādes var rīkoties tapt uzklausīts, un šais karbijā laika periodā, augstie laika periodē Eiropā ļoti labi, bet tā virzās uz priekšu. Tā ir darba kārtība fiskālās pārskatāmības jomā. Nu, redzam, ka cilvēkus, cilvēkiem šķiet briesmīgi šī nevienlīdzība, kas valda pasaulē, pieaug ar vienu šī plaisa. Un tas, protams, saistīts arī ar um, juridiskajiem jautājumiem vajadzīga sadarbība. Tas kopumā sasauc ar direktīvu un, domāju, iet pareizajā virzienā. Priecājos, ka ir panākt arī vienprātība attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Uh, Mm, attiecībā uz finansējumu, piemēram, terorismu naudas atmazgāšanu. Pateicos visiem ēnu referentiem no politiskajām grupām, paldies par darbu, par viņu pieejamību. Mēs vēlamies nodrošināt nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai visās valstīs, bet papildus vēlamies ieviest citus elementus, kas padarītu šo darbību efektīvāku, piemēram, lai apkarotu naudas atmazgāšanu, piemēram, automātiska datu apmaiņa. Uh, Šajā šodien mūsu priekšā esošajā tekstā ir panākts atbilstīgais līdzsvars, un par to var pateikties ēnu referentiem. Un, um, un pēdējais punkts, ko gribēju teikt, nu, tādu realismu elementu šeit ieva, ieviešot, tāpēc, ka, protams, nodokļu iestādēm vajadzēs sagatavoties šiem mēriem. Mēs esam ierosinājuši dalību valstīm līdz nākamajai ziemai nodrošināt laiku šī, šo pasākumu īstenošanai. Nu, lūk, tas, manuprāt, ir darbs, kas iet pareizajā virzienā un kas varēs mazināt šo fiskālo nevienlīdzību, ko novērojam gan Eiropā, gan citur. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs! Tālāk došu vārdu tautas partijas ēnu referentam Anna Kinderlārs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, kolēģi. Runāšu lakoniski, tāpat kā referents. Un jāsaka, ka arī darbs pie dokumenta bija tāds pietiekami īs, lakonisks un uh, efektīvs. Mēs visi esam vienis prātis, ka šis ir e, ļoti svarīgs, lai gan varbūt netika nozīmīgs grozījums likumdošanā, jo e, joprojām mēs redzam lielā mērā izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ir jābūt labākām kontrolēm, jāpamainās ar informāciju, runājot gan e, par nodokļu krāpniecību, gan uh, līdzekļu, uh, nelegālo līdzekļu nelegalizāciju, legalizāciju un Viena no prioritātēm bija arī nu, tas, lai komisijas priekšlikums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, lai to atbalstītu. Un es tāpat piekrītu tam, ka informācijai par uh, uh, īpašuma uh, Eh, par īpašniekiem un patiesi labumu guvējiem ir jābūt pieejamai. Es atbalstīšu to, lai šī informācija tiktu apmainīta automātiski starp nodokļu iestādēm un Eiropas komisiju. Paldies! Thank you. Paldies. Nākamais no EKR grupas runātājs. Paldies priekšsēdētājai, saka Rūkonen Lērner kundze. Paldies referentam Paldies par ļoti veiksmīgo sarunvešanas procesu un ļoti labi strukturētajiem kompromisu grozījumiem. Manuprāt, Eiropas Savienība šobrīd veido atbilstīgu ietvaru pārskatāmai un efektīvai sadarbībai no, starp nodokļu iestādēm, un tas, protams, ir visa šī darba mērķis. Komisijas priekšlikums eh, tagad tiek tālāk uzlabots, lai veicinātu pārskatāmību un sadarbību starp nodokļu iestādēm dažādās dalību valstīs. Viena lieta, kas bija problemātiska, bija piekļuve nodokļu iestāžu piekļuve informācijai pret, par naudas atmazgāšanu, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šīs prakses harmonizēt Eiropas Savienības līmenī. Ar saviem grozījumiem vēlējos uzsvērt attiecīgo jurisdikciju pienākumu izmeklēt, pārskatīt informāciju, ko tie saņem pēc iespējas ātrāk, neskatoties uz to, no kurienes šī informācija pienāk. Turklāt vēlētos, lai dalībvalstis turklāt ir ar pienākumu informēt komisiju, ja kāda tāda vai cita iemesla dēļ tās nav spējīgas īstenot izmeklēšanu, pamatojoties uz saņemto informāciju. Tādā veidā mēs izvairītos no tā, ka nodokļu dabas, nodokļu nodokļu iestādes dalību valstīs mm, nu, saņem informāciju, bet kavējas rīkoties. Turklāt naudas atmazgāšanas informācijai būtu jāiet, jāto pietvertai automātiskās datu apmaiņas procesā. Lielas paldies, saka priekšādātājs Nils Torvalds tālāk. Priekšādātāji, paldies. Lielas paldies arī referentam. Domāju, ka mums ir izdevies nākt klajā ar nelieliem uzlabojumiem, bet tajā pašā laikā man joprojām bail, ka ļoti daudz tādu neaizpildītu vietu caurumu esam atstājuši šajā tiesību aktā. Šāda veida tiesību aktam vajadzēja būt spēkā jau 2003. gadā, toreiz, kad stājās spēkā banku direktīva. Jo tieši šī direktīva noved pie tā, ka cilvēki sāka izvairīties no atklātības novad pavisam šādiem panams dokumentos atklātajiem eh, darījumiem. Ja skatāmies uz finanšu transakciju darba grupu un uz to, ko viņi dara, un tas redzams viņu mājaslapā, tad redzam, ka šogad viņiem ir izdevies nu, piespies pie sienas Ziemeļu Koreju, kas varbūt nav tā pati būtiskākā šī problē šīs problēmas valsts. Ja skatāmies uz kazino, uh, Tad, domāju, arī šeit ir liela iespēja, ka 60% no apgrozījuma šajās um, kazino iestādēs nāk no tādiem avotiem, par kuriem mums nekas nav zināms. Viens no iemesliem līdz ar to tāds iztrūkums šai ties, tiesību aktā ir šīs tiesības tapt aizmirstam, jo tas tiek piemērots kazino. Mums ir tiesība akti, kas faktiski ir tāda pretproduktīva savā starpā. Mēs turklāt arī zinām, ka iespējamības ja izpētes process arī nav atbilstīgs standartiem šobrīd. Bet, nu, katrā ziņā šajā gadījumā tomēr cenšamies to visu nedaudz uzlabot un cerams, ka tādā garā varēsim arī turpināt nākotnē, jo mums būs vajadzīgi daudz spēcīgāki instrumenti lai no visiem šiem iztrūkumiem tukšiem vietām atbrīvotos. Paldies, saka priekšsēdētājs. Viegas kungu no goja grupas neredzu. Marins kaut kaitā. Paldies priekšādājai, es gribu teikt paldies Manuēlam par lielisku paveikto darbu pie šī dokumenta. Uh, Ierosinātais tiesība akts ir svarīgs, tā kā viņš taisa nodrošināt nodokļu iestādes ar informāciju un ļaut tam apkrot nodokļu krāpšanu. Šiem dēļ parlamentam jāizmanto šī iespēja sniegt atzinumu un uzsvērt jautājumus, kas varētu tālāk šo tiesību aktu uzlabot un kopumā varētu uzlabot ietvaru, kurā darbojas nodokļu iestādes. Tāpēc mēs atbalstām divus galvenos jautājumus, kas iekļauti kompromisu grozījumos. Pirmām kārtām atbalstām automātisko datu apmaiņu attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar naudas atmazgāšanas direktīvas. Tad, un tas būs īpaši labi, lai veicinātu pārrobežu nodokļu krāpšanas apkarošanu un otrām kārtām komisijai arī vajadzētu būt piekļuvēšu informācijai. Gribu turklāt arī vērst jūs uzmanību uz mūsu pašu grozījumiem, kas, mūs, manuprāt, varētu saņemt atbalstu no citām politiskajām grupām. 35. un 42. grozījumā ierosinām piešķirt nodokļu iestādēm iespēju īstenot izmeklēšanu saskaņā ar vietējām nodokļu tiesību normām, lai iegūtu papildus informāciju tajā gadījumā, kad nodokļu maksātājs vai kāda pieprasošā iestāde ir iesaistīta procesā. Tas jau tiek parasīts, paredzēts parasti administrācijā administratīvās sadarbības direktīvā, tāpēc domājam, ka būtu efektīvi šāda veida administratīvu sadarbību nodrošināt arī šajā tiesību aktā starp nodokļu iestādēm. 49. grozījumā ierosinām paplašināt informācijas aptvērumu, ka, kam ir pie, kas, kam piekļuva tiek nodrošināta. Tam vajadzētu iekļaut arī cita veida NLD direktīvā noteikta informācija, piemēram, riska novērtējumu un klientu iespējamības izpētes eh, rezultātus. Tas varētu būt efektīvs veids, kā apkarot nodokļu krāšanu. Visbeidzot, mēs lūgtu jūs atbalstīt arī 15. grozījumu, ko sagatavojām pamatojoties uz ierosinājumiem, ko sniedz eksperti. Uh, kas konkrēti strādā pie šīs direktīvas nosacījumiem savā profesionālajā darbībā. Un tāpēc grozījumā vispārīgi minēts šīs iztrūkuma vietas, kas tiek izmantotas, lai apietu automātisko datu apmaiņas noteikumu. Es domāju, būtu labi izmantot šo iespēju eh, lai uz, vērst uzmanību šiem jautājumiem un tāpēc varētu uzsākt debats par iespējamo vājo vietu apspriešanu pašreizējā direktīvā. Uh, thank you. Lielas paldies. Margo Zanni, nē, viņa nav zālē. Regio Tondo kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Gribu tikai atkārtot to, kas jau tika teikts. Mm, esam visi viensprāts, ka mm, šis ir labs ziņojums, tas piedāvā mums iespēju virzīties uz priekšu. Uh, tālāk apkarojot izvairīšanos no nodokļiem. Un tāpēc panāktā vienošanās ir ļoti svarīga. Protams, ka mēs to nu, pieņemsim un atbalstīsim. Es tikai gribētu jums pastāstīt par grozījumu, ko iesniedzām mēs. Tas ir grozījums numur 52. 51, es atvainojos. Un tur runāts par informācijas apmaiņu. Mums ir jāņem vērā faktu, ka direktīva, kas ir mūsu priekšā, ierosina informācijas apmaiņu mm, automātiski veikt tikai tajos gadījumos, kad nodokļu iestādes e, vēršas pie konta turētājiem. Bet mums jāatceras, ka naudas atmazgāšanas direktīva, kas jau ir spēkā Eiropas Savienībā, paredz ka nodokļu izmeklēšanas eh, aptve, jomas parasti ir daudz plašākas. Priekšsēdētāji eh, dzirdējām eh, atbildes Pānavas dokumentu komitejā, kur deputāti uzdeva jautājumus. Tur arī tika pieprasīts īstenot striktākus naudas atmazgāšanas direktīvas noteikumus tika teikts, ka izmeklēšana nedrīkstētu attiekties tikai uz šiem kontu turētājiem, bet arī uz dažāda veidā notāriem, juristiem, visu šo kopējo finanšu darbinieku loku, kas varētu būt atbildīgi par līdzekļiem un kas varētu pārvaldīt attiecīgus trasta fondus vai kontus. Uh, Tātad ir daudz cilvēku kategorijas, ko šī direktīva šobrīd neskars. Es ar to savu uzstāšanos beigšu, bet es domāju, tā kā šie ir tikai atzinums, gribu vēlreiz atgādināt, tas ir tikai atzinums, ko mēs sagatavojam šajā kontekstā, mēs tomēr varētu šeit atļauties paust tādu plašāku viedokli. Es nedomāju, ka tas būtu slikti. Būtu labi, ja šajā parlamenta ziņojumā, ja atzinumā mēs teiktu, ka informācijas apmaiņai vajadzētu attiekties ne tikai uz kontu turētajiem, bet uz visiem, kas iesaistīsti šajā finanšu um, pārkustībām. Un tāpēc gribētu uzstāt uz savu grozījumu un ceru, ka parlaments varēs to atbalstīt. Paldies. Neviens cits nevēlas uzstāties, ne tomēr. Sanīkungs, jūs vēlaties runāt? Jā, paldies. Es tikai pāris minūtes jūsu darbā laika gribētu atvainojos, ka nokavējos. Pirmām kārtām paldies referentam. Domājam, ka viņš paveicis ļoti labu darbu. Gan sagatavojot kompromisus, gan sagatavojot saturiski šo atzinumu. Domāju, ka tas ir viens neliels solis pareizajā virzienā ceļā uz pārskatāmību un eh, arī solis uz priekšu cīņā pret naudas atmaskāšanu. Tātad ļoti labi. Nu, cerēsim, ka rītdienas balsojumā varēsim šo atzinumu arī apstiprināt, jo jāsaka, šī ziņojuma saturs patiešām ir ļoti nozīmīgs. Un tā uzlabosim pašreizie situāciju. Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Ja nav citu runāju, tad došu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Gari nerunāšu, jo mēs varam par laimi konstatēt, ka mēs esam vienprātīgi savā nostājā. Tas, ko nu pateica Zanīkungs, kungs jā, eh, ir runa par eh, nelielu solītu uz priekšu. Es jau arī neapgalvoju, ka mēs eh, revolucionāri mainīsim Eiropas nodokļu sistēmu, bet tomēr soli pa solītim varbūt mēs reiz spērsim lielu soli uz priekšu, un tieši to no mums sagaida vēlētāji Eiropā un es arī uh, ieklausos uh, Uh, Tondo kunga teiktajā uh, uh, tas ir būtiski, un es ceru, ka rīt ar pēc iespējas lielu vairākumu mēs pieņemsim šo dokumentu, lai apliecinātu, ka Eiropas parlaments cīnās par taisnīgumu nodokļu jomā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Balsojums ir paredzēts rīt. Jā, rīt un varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, bet zālē neredzu referentu. Tad... So what time was it scheduled? What is your agenda, sorry? In uh, five minutes. Okay, so we make five minutes suspension. Ar to jāizsludina pārtraukums sanāksmē, gaidot uh, referenta ierašanos, jo, nu, tā jau ir, šis debats bija paredzēts 9.30, tā kā pārtraukums 5 minūtes. So we start now. Jā, tagad mēs pievēršamies ceturtam darba kārtības punktam - Banku Savienība 2016. gada pārskats vārds uh, referentē Danutai Hubnerei. Paldies, godātie kolēģi. Esmu uh, šajā ziņojumā sagrupējis jautājums pa pīlāriem. Mm -hmm Banku e, savienībā, manuprāt, tā ir loģiska un skaidra uh, struktūra, tā tad uzraudzība, uh, noregulējums un apdrošināšana. Es arī domāju, ka arī uh, nodokļu jautājumi ir eh, jāatrunā, tie ir būtiski, un turklāt šīs jautājums piedara eh, citai eh, tiesiskai videi, un tas jāskata atsevišķi. Jūs noteikti atceraties, ka starpvaldību nolīguma uh, preambulā par vienoto noregulējuma fondu tika pieminēts šis jautājums uh, par uh, fiskālo uh, backstopu un ir arī kredīta līnijas starp dalību valstīm un šo noregulējuma fondu. Jau septembrī tādas bija, bet līdz ar šo šī saikne būs starp uh, šo mehānismu un dalību valstīm, un šeit arī būs uh, starp uh, valdību nolīgums, tātad šeit būs atsevišķa pieeja, un tas turpmāko gadu laikā arī netiks izskatīts parastajā likumdošanas procedūrā šis jautājums. Tālāk jautājums par sliktiem kredītiem arī ir pelnījis parlamenta uzmanību, jo jums, eh, mums joprojām ir steidzami jārīkojas šai jautājumā, uzlabojot maksāt nespējas regulējumu dalību valstīs visā Eiropā Un arī jādomā par uh, to nopietnā, kā stimulēt izaugsmi, lai uh, mazāk kredītu kļūtu par sliktajiem kredītiem. Tāpat vēl viens būtisks uh, jautājums runājot par uzraudzību ir jautājums par darba pabeigšanu pie Bāzeles 3, vai nu kā citādi mēs to sauktu, un cik uh, saistoši starptautiskie uh, ieteikumi ir uh, mūsu iekšējiem modeļiem. Es arī uzskatu, ka mums būtu jādomā par uh, to, kas notiek starptautiskā līmenī par uh, globāliem spēles noteikumiem. Tāpat uh, mēs bažījāmies par to, ka starptautiskie noteikumi atsevišķos gadījumos nebūtu piemēroti mūsu vajadzībām, un tad mums vajadzētu censties ietekmēt to izveidi. Uh, tad, kad uh, šie noteikumi tiek pieņemti starptautiskā līmenī, nevis atkāpties no tiem transponēšanas uh, posmā. Tas, manuprāt, būtu diezgan bīstami. Tālāk es arī runāju par to, ka ir jābūt šiem nosacījumiem salīdzināmiem, jo pretējā gadījumā uzraugiem būs grūti uh, tos īstenot. Un tieši uzraudzības kontekstā tas, manuprāt, ir būtisks jautājums. Jāsamazina uh, atšķirības, jāuz, uh, jāpieņēma standartizēta pieeja, lai šis uh, regulējums būtu ticams Tāpat ir jādomā par bilances apmēru, kas ir svarīga informācija šajā kontekstā. Un šajā ziņojumā, runājot par Bāzeles jauno reformu, mēs runājām par kapitāla prasību nos, noteikšanu, to es teicu, esmu iekļāvusi. Un trešais pilārs, kas, manuprāt, ir svarīgs, uh, ir jārunā par iepriekšējo gadu ziņojumu rekomendācijām, kuras nav īstenotas. Tātad ir jāpārskata, kā šīs rekomendācijas tiek pildītas, proti par uh, kapitāla prasībām un arī par um, nacionālām manevrēšanas iespējām. ECB daudz ko ir darījusi šajā kontekstā, bet ne jau ECB ir jāpaņem komisijas pilnvaras. Es uh, uzskatu, ka ir nepieciešama šo opciju un uh, rīcības brīvības harmonizācija vienotā tirgū. Un es vēlos, lai šīs rekomendācijas tiktu atkārtotas, atkārtot izteiktas un tāpat prudenciālo attieksmi pret valsts uh, parādu emisiju. Un, protams, ir eh, dažādas iespējas attiecībā uz šo eh, valsts parādu. Jūs zināt, ka Bāzēlas komiteja jau kādu laiku pie šā jautājuma strādā, un varbūt gudrākais būtu vienkārši pagaidīt, kādas rekomendācijas eh, no tā tiks, eh, tā tad varēsim sagaidīt no šīs komitejas. Tāpat man prieks, ka uh, man nav jārunā par ātru uh, eh, BRD direktīvas transponēšanu, jo patiesībā tikai Bēģijai vēl ir op oficiālajā uh, laikrakstā jāpublicē šis uh, tiesību akts. Uh, pārējās valstis jau ir paveikuši šo darbu. Tālāk par jaunās atvēra ieviešanu svarīgi nodrošināt tā ticamību un uh, sadarbību darbība vai kā tas uh, saskan ar valsts atbalsta režīmu, jo BRD sistēmas būtība patiesībā bija tāda, lai mēs pieliktu punktu tam, ka uh, beig, beigās nodokļu maksātāji uh, maksā par banku neveiksmīgu darbību. Un es domāju, ka tas ir tiešām būtisks solis. Par noregulējumu eh, es arī domāju par eh, šo pieprasījumu hierarhiju ir vairāk jāpadomā par to, kā subordinēt eh, šos parādus. Tik atzīts, ka kontraktuāla subordinācija nav labākais risinājums, un mums ir jārosina komisijiem padomu strādāt pie kopīgas pieejas. Un vēl jautājums par tilaks standartu transponēšanu un saistītiem jautājumiem, un tāpat, kad par BRD un um, REL saskaņošanu šajā ziņojumā mums nevajadzētu apsteigt uh, likumdošanas uh, ziņojumu, bet mums ir jārunā par vispārīgiem apsvērumiem un bažām un par uh, būtiskākiem jautājumiem. Pirmajā ēnu referentu sanāksmē mēs vienojāmies un uh, sekretariāts uz to reaģēja pozitīvi ka tiks uh, sagatavota tabula pārskats par pagājušā gada rekomendācijām un par to, uh, ko konkrēti komisija šai sakarā ir darījusi. Un tad mums būtu tāda pēctecība, mēs varētu izvērtēt, vai mūsu ieteikumi ir ņemti vērā vai nav ņemti vērā. Tas būtu ļoti liederīgi. Un Tas būtu tiešām arī palīdzēt mums izvērtēt savu darbu, vai, vai tiešām mūsos ieklausās vai neieklausās. Paldies priekšsēdētāji, līdz ar to es arī beidzu savu uzstāšanos. Paldies, saka priekšsēdētājs Medi Delvo. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties Danatai Hubnerai, viņas komandu un sekretariātu. Šis ziņojums ir tiešām labs, labi strukturēts, ir uh, tiešām uh, viegli visam izsekot, un uh, šeit ir izcelti Bankas Savienības būtiskākie jautājumi varu piekrist daudzām lielākai daļai no tā, kas tika teikts man arī ir uh, tāds iespējas, ka esam nogājuši jau uh, lielu ceļa gabalu, virzoties uz Banku Savienību, bet uh, nu, nu, negribu novērtēt pa zēmu sasniegto progresu. Tomēr jāatzīst, ka Banku Savienības izveida vēl nav pabeigta un vēl ir uh, jādara noteiktas lietas. Nu, es nevaru piekrist apgalvojumam, ka Banku Savienība ir izveidota. Tāpat eh, par ēdīs man ir eh, zināmas atrunas, es nevaru visam piekrist, kas te ir ierakstīts par, um, nu, ir pasākumi, uh, lai būtu zināma rīcības brīvība, bet mēs nevaram piekrist, ka šis process novilcināts tiek, jo ēdis uh, novilcināšana uh, no, ievelk ja mūsu sistēmu stabilizācijas procesu un Banka Savienībā ir vajadzīgs trešais pīlārs. Tālāk arī esmu paredzējusi iesniegt grozījumus par sadarbību starp Eiropas institūcijām un nacionālajām iestādēm. Tāpat mums būtu jāstiprina makroprudenciālā uzraudzība. Un es gribētu arī runāt par kiberdrošības problēmu, jo tā kļūst ar vienu jā, svarīgāka. Gribu atbalstīt Svena Gīgolga teikto ēnu referentu sanāksmē, ka mums ir tiešām jāizvērtē nopietni iepriekšējā gada ziņojums un jānodrošina pēctecība. Mums ir jāsako tam, kas notiek Banku Savienībā. Nu, nezinu, vai ir tāds kopsavilkums jau sagatavots, lai mēs varētu precīzi izvērtēt. Uh, Eh, tos eh, galvenos punktus, kam būtu jāpievēršas. Un mm, vēl man ir jautājums par mūsu darba grafiku. Ja saprotu, tad grozījuma termiņā, eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts par vienu dienu. Tiek gaidīts komisijas priekšlikums par tilaku Un, nu, es nezinu, vai mums vajadzētu pabeigt darbu pie šī ziņojuma pirms uh, komisijas priekšlikuma. Un varbūt mēs varētu tomēr pārskatīt atbilstoši mūsu procedūras uh, grafiku. Bet es, protams, esmu gatava sadarboties ar referenti un ēnu referentiem. Paldies! Paldies! EKR grupas vārdā Vērns Lūkē. Mr. Lunis, um, the... EKR grupas ēnu referents Lūnes kungs lūdza uh, viņu aizbildināt, viņš nevarēja šodien ierasties. Tādēļ es nolasīšu viņa uh, teikto. Lūnes kungs vēlējās pateikties referentei par sagatavoto uzmetumu, un viņam šķiet, ka tur, uh, nu, ir pārstāvēts lielākās daļas uh, uh, politisko grupu viedoklis. EKR vēlētos, lai ziņojuma struktūra tomēr tiktu mainīta. Tur ir runāts par banku savienību, jā, tas ir tikai loģiski, bet, uh, ja mēs runājam par pagājušā gada ziņojumu, pēdējā nodaļā tiek runāts par kopīgu uh, Par Bank Stop eh, tur ir runāts par trim eh, banku savienības pīlāriem un šo kopīgo aģentūru, un eh, tas tika jau minēts pagājušā gadā. Lūnes kungs tāpat vēlētos uzsvērt, ka šāds kopīgā vienas pieturas aģentūra banku jomā varētu uh, būt balstīta uz kopīgiem pasākumiem un mums vajadzētu izveidot tādu bremzes mehānismu, uh, uh, lai izvairītos no riskiem nākotnēm. Lūnes kungs ir novērojis, ka neviena nodaļa nav veltīta stresa testiem, ko veiks EIB e un ECB. E Lūnes kungs uzskata, ka tas ir jāgroza, tādēļ viņš arī iesniegs grozījumus. Viņam patīk, uh, ka šeit ir minēta arī um, valstu suverenitāte, un ja tiek runāts par pārāk lielām bankām, kuru bankrotu nevar pieļaut, eh, tas arī tekstā ir pietiekami labi uzsvārts. Uh, Lūnes kungs augstu vērtē pārdomāto ziņojumu, bet viņš gribētu patiešām, lai valoda, kas šeit izmantota, būtu nepiekāpīga. Un e, es e, tāpat arī vēlāk vēl šodien uzstāšos Lūnes kunga vietā. Lūnes kungs e, teica, ka viņš ar nepacietību gaida turpmāko konstruktīvo sadarbību ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Thank you. Paldies! Alde grupas vārdā, kas uzstāsies nevienu ne manu zālē, goe, padim uzkungs. Jā. Paldies priekšsēdētāji, mūsu ēnu referente, referents man kārtīgums nav ieradies, tādēļ es izklāstīšu viņu vārdā goja grupas uzskatus. Gribēju pateikties referentē par ziņojumu, jāsaka, ka tā struktūra ir loģiska un e, ļauj uzsvērt to, kāda elementi ir nepieciešami e, uzraugot banku savienību. Mēs augstu vērtējam e, to, ka tu big to fail princips šeit ir pieminēts. Uh, un noteikti to ziņojumā vajadzētu uzsvērt. Jāsaka, ka tā nav tikai uh, uzraudzības problēma, bet tā ir sistēmisks raksturs. Es uh, ceru, ka ziņojumā beigās būs detalizētāka analīze uh, par šo problēmu un tiks piedāvāt arī konkrēti risinājumi. Mēs uzskatām, ka ikgada ziņojumā ir jābūt arī nu, pēdējo gadu notikumu izvērtējumam un ir arī jāparaugās, kā tad galu galā ir īstenota banku savienība un kā tā ir spējusi tik galā ar dažādiem reālās. Uh, dzīves izaicinājumiem. Deutsche Bank ļoti labi pierāda to, ka eh, nu, netika pietiekami labi atrisināta šī too big to fail problēma, un ka arī eh, kontrola nav bijusi pietiekami rūpīga. Deutsche Bank ir viens no lielākajiem um, iemaksātājiem, viens no lielākajiem dalībniekiem uh, sistēma, tātad viens no lielākajiem sistēmiskā riska izraisītājiem, un Deutsche Bank tika aprakstīta kā struktūrāli vāja un 1,8 triljoni eiro, puse no šīs naudas ir saistīta ar tirdzniecības dažādām um, transakcijām, aktivitātēm, un uh, šī too big to fail problēma nav pietiekami labi atrisināta, kā to pierāda lielu sistēmisku banku, šoreiz Deutsche Banka piemērs. Uh, mēs piedāvājam uh, lielākās bankas sadalīt, uh, mazākās bankās uh, mainīt šo struktūru. Tas ir vienīgais veids, kā pret šādām problēmām cīnīties nākotnē. Vēl viena banku krīze tepat blakus nu, uh, varētu šos uh, banku savienības pilārus pamatīgi sašķobīt. Es domāju, ka šis tests tomēr netiks uh, izturēts. Uh, Jādomā ir par pietiekam labu glābšanas eh, mehānismu un piedāvātais fonds, eh, vai ar to būtu gana, lai varētu glābt eh, lielākās Eiropas bankas vai nu, izvairīties no pārāk lieliem riskiem to bankrota gadījumā. Mēs ceram, ka arī ECB tiks pieminēta un Banku Savienība pašreiz diez vai, š, ņemot vērā tās uzbūvi, varētu Uh, aktīvi reaģēt uz vēl vienu banku krīzi. Parlamentam tas ir jāapzinās. Mēs noteikti varam izmantot šo ziņojumu, lai varētu domāt ar kādām struktūrām varētu uh, izvairīties no turpmākiem riskiem. Paldies! Svens Gīgolds zaļo grupas vārdā. Jā, šīs debats ir visai dīvainas. Nu jā, bet dažreiz nu, kaut kam tādam dīvainam arī ir jānotiek laikam. Pirmām kārtām uzskatu, ka ziņojuma struktūra un pieminētās problēmas uh, ir atbilstošas, mums ir jādomā, ko darīt, kā šo skeletu apaudzēt ar miesu, un tas eh, daudz no tā, kas tika pateikts pagājušā gada ziņojumā, joprojām ir aktuāls. Un mums noteikti vajadzētu arī padomāt, kā garantēt, lai gadu pēc iepriekšējā ziņojuma nākšanas klajā mums jau būtu gatava reakcija, gatavi mehānismi, lai cīnītos pret uh, izceltajām problēmām. Mēs te redzam tādu, nu, selektīvu pieeju, vienkārši tiek izskatīti tie jautājumi, kas patīk kādam, un tādi nepatīkamie jautājumi tiek vienkārši nogrūsti malā, jo mēs neesam gatavi uz tiem atbildēt, bet mums ir pašiem sevi jāuztver nopietni, un mums ir jāatgriežas pie visiem tiem jautājumiem, kas netika pietiekami iztirzāti. Es ceru, ka sekretariāts to izdarīs gan attiecībā uz šo, gan citiem ziņojumiem. Gulārs ziņojums, piemēram, nu tur arī situācija bija ļoti līdzīga, kad sāka runāt par Bāzeli un uh, starptautiskajām finanšu institūcijām un Eiropas uh, investīcija banka. Tur arī tika nu, izlasīti tādi vēlamākie jautājumi, vienkāršākie jautājumi, bet ekonomi ir jāizvēlas daudz sistemātiskāka pieeja. Uh, un e, jārūpējas, lai problēmas tiktu e, atrisinātas tādā secīgā veidā. Un e, mēs nedrīkstam nu, atkal visu sākt no nulles, it kā līdz tam nekas nebūtu noticis. Lūdzu, kolēģi, sekretariāti, darbinieki, nu, parūpējieties par sistemātisku pieeju šajā darbā. Ja runājam par saturisko pusi, nu, ir Šeit gan jau uh, vecas problēmas pieminētas, gan jaunas, kas netika pieminētas pagājušā gada ziņojumā. Runājot par stresa testiem, pieredzējām, ka nu, pret Deutsche Bank bija tāda īpaša attieksme. Un Eiropa uzskata, ka nevar būt, uh, nu, teiksim, šāda nevienlīdzīga pieeja, bija bankas, kam bija lielāka rīcības brīnība, un banku iestādē ir tikai uh, šķiet tādas ierobežotas pilnvaras kaut ko kontrolēt un, un mums ir jāparūpējas, lai stresa testi notiktu saskaņotā veidā. Un tālāk, caurskatāmības problēma. Tās problēmas tās bankas, nu, kuras bija banku iestādes uzraudzībā, kuras tā kontrolēja, tur nebija pārāk lielas caurskatāmības problēmas, bet citām bankām tās bija visai pamanāmas. Ir jārūpējas par tādu vienlīdzīgu attieksmi un stresa testiem ir jātiek veiktiem vienotā, harmonizētā veidā, izmantojot pilnīgi identiskus standartus runājot gan par caurskatāmību, gan konfidencialitāti. Un vēl, ja mēs runājam par finanšu noziegumiem un eh, patērētāju aizsardzības eh, trūkumu, tas ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka ECB ir ierobežots pilnvars, bet nav normāli, ka, eh, ja bankām ir problēmas ar finanšu noziegumiem, uzrauks ne, nesaņem informāciju. Tas rada problēmas. Mēs pieredzējām arī līdzīgas grūtības ar, ar patērētāju aizsardzību, tā tad ir ietvers banku glābšanai, noguldītāju aizsardzība, bet ir arī a, politiskas problēmas, piemēram, nu, ja tādām neaizsargātākām sabiedrības grupām ir noguldījumi bankās, nu, tur jau rodas problēmas. Mēs to redzējām Itālijas gadījumā. Tādēļ ir jādomā par šo banku lapšanas uh, ietvaru. Kēnigas kundze pagājuši gadu solīja, ka viņa uh, sagatavos tādu problēmu sarakstu, kas ir atrodams gan Eiropas, gan mm, dalībās likumdošanā, lai kaut ko varētu darīt lietas labā, bet tas nav noticis. Uh, Mēs vēlamies, lai banku glābšanas sistēma ir gana efektīva, un es joprojām turpinu dzirdēt, ka ir daudz dažādu problēmu, ir grūti saņemt atpakaļ savu naudu. Un bieži vien finanšu produkti tiek arī uh, te, tā teikt, importēti uz trešajām valstīm, jo Eiropā noteikumi ir sarežģītāki, nu tas mums nav patiešām pārāk uh, patīkama, un tas varētu arī, nu, pavērt jaunas iespējas, jaunas durtiņas uz nodokļu paradīzēm. Mēs uh, turpināsim tikties, un es ceru, ka pēc uh, nākamās referentu sēdes mēs nonāksim pie labākiem rezultātiem. Paldies, Marko Vallī! Paldies! Jā, nu es pārstāvu Šanu Valī kungu, kas nevarēja ierasties. Gribēju pateikties referentei, un es viņai novēlu daudz panākumu un ceru, ka mums izvērtīsies laba sadarbība, strādājot pie grozījumiem. Bet, manuprāt, mēs varam labi sadarboties, lasot ziņojumu Aplūkojot Eiropas banku sistēmu, es varu secināt, ka ir ļoti lielas atšķirības starp teoriju un praksi. Es uzskatu, ka pateicoties šim ziņojumam mums vajadzētu pateikt, eh, kādi tad ir banku savienības trūkumi un kas eh, tad ir mm, bijis neveiksmīgi pēdējā laikā. Ir, protams, bijušas arī veiksmes, bet tāpat ir bijušas neveiksmes, ir bijušas grūtības, kas varbūt nu, nav pārāk labi identificējams konkrētās valstīs, bet kas ir ar tādu nu, paneiropas raksturu. Ir patiešām ļoti bēdīgi, ka nav vispār kritizēts SSM, tātad šis uzraudzības mehānisms. Pēdējos mēnešos mēs esam pieredzējuši, ka šis mehānisms ir ar lieliem deficītiem. Tas nedarbojās tā, kā mēs to būtu vēlējušies. patiešām mēs nevaram izlasīt nevienu kritisku vārdu runājot par šo mehānismu. Un vēl ir eh, jāanalizē divi citi jautājumi. Tātad eh, riski, tirgus riski nav pietiekami labi izvērtēti, runājot par uzraudzības mehānismu, banku iestāde to nav pietiekami labi izdarījis, un tāpat mēs runājam arī par cita veida riskiem, kā Deutsche Bank gadījumā. Tas visu sistēmu var ietekmēt nelabvēlīgi šīs soda naudas, eh, nu, tās var būt ļoti augstas. Un ko, ko tad tas nozīmēs visai sistēmai kopumā? BRD modelis arī nav pietiekami kritizēts. Uh, Bēl out riski netika pietiekami labi novērtēti, beigu beigās nodokļu maksātāju naudu vajadzēja izmantot, lai glābtu bankas, un banku sistēma jau tādēļ nekļuva stabilāka, tā kļuva tieši pretēji vēl trauslāka un svārstīgāka. Mums par to visu ir jārunā daudz, daudz uh, padziļinātāk. Tāpat ir jādiskutē par banku savienības uzbūvi. Īstenībā tas neatrisina pārāk lielo banku problēmu. Kas notiek tad, ja tās ir uz bankrota robežas? Jādomā par svīrošanas efektu. Uh, un pēc 2008. un 2009. gada krīzes tas tiks samazināts, bet joprojām eh, daudzām finanšu institūcijām tā ir liela problēma. Tālāk eh, depozīta garantijas schēmas un apdrošināšanas. Tas ir viens no Banku Savienības pīlāriem. Uh, Varbūt, ka mēs vēl pie tā šodien atgriezīsimies. Mums par to visu ir jārunā daudz vairāk. Mums ir jāmācās no pagātnē pieļautajām kļūdām. Ir jābūt tādam instrumentam, kas var uh, amortizēt, uh, teiksim, banku sistēmu risku, lai banku sistēma Eiropā būtu stabilāka. Ja mēs to nedarīsim, tad atkal mēs sastapsimies ar milzīgiem riskiem, būs atkal kaut kāda tāda amorfa izplūdusi sistēma, kas nekalpos savam mērķim un uzdevumam. Tādēļ esam arī iesnieguši grozījumus. Paldies! Nav vairs citu runātāju, bet tagad būs brīvais mikrofons. Pats tad uzstāšos. Gribēju pateikties referentes kundzei. Man šķiet, tas ir labs pārdomāts ziņojums. Es varu piekrist daudzam no tur teiktā. Jāsaka, ka mēs esam de, vienīgā demokrātiskā iestāde, kam ir jāstrādā pie šīs vienotās uzraudzības. Mums ir jāveic eh, savu kontroli ļoti rūpīgi. Mēs tā tad jau pagājušā ziņojumā lēmām, ka mums ir e, ļoti pamatīgi par šiem jautājumiem jāspriež, jādomā arī par kompetenču sadalījumu, par administratīvo pusi, kā bankas tiek pārvaldītas. Nevar būt e, pārklāšanās uh, Un mums ir tātad, nu, jādomā, kā nodrošināt efektivitāti un proporcionalitāti. Mēs esam uzņēmušies uh, ļoti daudzus pienākumus. Protams, mēs nevaram to izdarīt pilnīgi visās jomās, bet, bet nu, Ir jāņem vērā arī tie solījumi, ko esam uh, devuši ziņojumā. Manuprāt, mums ir arī vairāk jārunā par pietiekami labu un saskaņotu uh, uzraudzības stratēģiju. Uh, Tātad, ja tiek runāts par nepietiekamu integrācijas līmeni, par atšķirīgu ģenerālu direkciju saspēli, tas attiecas arī uz uzraudzības stratēģijas būtību. Tā tad eh, mums bija eh, daudz diskusiju par eh, sektoru konsolidāciju, par kapitālu un Jāsaka, ka atšķirīgu ģenerālu direkciju pieeja problēmu risināšanai arī ir atšķirīga. Ir tie, kas ir atbildīgi par konsultāciju un citi. Bet ir jābūt tādai labākai mehānismu saspēlē, lai visas skrūvītes darbotos kopīgi. Un Tie ir jautājumi, par kuriem mēs noteikti varētu vairāk runāt, tāpat arī proporcionalitātes jautājumi. Un, ja runājam par otrā pīlāra reformu, nu jā, mums tas var patikt vai nepatikt. Bet tas ir jautājums, eh, kas patiešām ir saistīts ar otro pīlāru, vai mums eh, ir jāizmanto iepriekšējās metodas eh, vai jāizdomā jaunas, tas ir saistīts arī ar informācijas publiskošanu un pieminot caurskatāmību, es varu piekrist Svenam, runājot par uh, uh, daudziem jautājumiem, kas jau tika pieminēti iepriekšējā ziņojumā. Ja mēs runājam par banku glābšanas pīlāru, mums ir bijušas arī uh, diskusijas ar, ar konkurences ģenerālu direkciju, un ja mēs varētu uh, mudināt uh, atbildīgās instances šo problēmu ātrāk risināt, jā, nu tas patiešām būtu labi un. Uh, jādomā arī par uh, alternatīvu taktiku, par in, apdrošināšanas skēmām, par uh, valsts atbalstu un tā tālāk, kas uh, notiek valstīs. Un ir jādomā arī par otro līmeni un nevajadzētu pieļaut uh, šeit dubultošanos, tas nav pārāk efektīvi. Es domāju, ka ziņojumā to noteikti varētu pieminēt. Protams, es arī iesniegšu grozījumus kopīgi ar citiem kolēģiem, pieminot šos jautājumus. Un par um, valstīm es uzskatu, ka mums nevajadzētu par šiem pasākumiem uh, domāt pārāk daudz, ir jādomā par, eh, arī par ienesīgumu, ir jābūt pietiekami augstam piesardzības līmenim un ir varbūt eh, jāvirzās tagad uz eh, izdevumu un ieguvumu analīzi. Mums ir jāskatās, kuri pasākumi ir bijuši veiksmīgi, kā mēs varam, piemēram, arī valsts parādu problemātiku risināt. Un, nu, varbūt tādā gultnē mums vajadzētu ievirzīt šīs diskusijas, un par to jau tiek runāts arī saistībā ar Bāzeles direktīvu, un mums šis jautājums noteikti ir jāizskata padziļinātāk. Jā, bet, nu, Mums vajadzētu patiešām tādu pragmatiskāku pozīciju izvēlēties, nevis to visu mēģināt eh, padarīt par ideoloģiju. Nākamais runātājs. No other speaker for catch the eye. Neviens cits nevēlas izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Ļoti labi. Nu, tad referentē vārds Dante. Pirmkārtām paldies visiem kolēģiem, kas ir iepazinušies ar šo priekšlikumu Es zinu, ka tad, kad jūs gatavojat pirmo ziņojumu projektu, ir tāda pastāv zinām ierobežojumi, un ir tad jāpieņem lēmums, kādā virzienā doties, vai tikai signalizēt par problēmu jautājumiem un neskatītos padziļināti, ja pievērsties pāris jautājumu un skatītos padziļināti. Es drīzāk gribēju izvēlēties šo plašās pieejas variantu. Un, Bet, nu, protams, augstu vērtēja arī komentārus, kas saistīti ar konkrētu um, aptvēruma izvēršanu ziņojumā. Es turklāt uzskatu, ka mums vajadzētu censties rast pareizo līdzsvaru starp to, kas tiešām pieder šādā banku savienības ziņojumā, kas šobrīd šķiet kļūst par ziņojumu par banku sektoru situāciju 2016. gadā kopumā te varbūt ir pārāk daudz lietu, ko vēlamies ietvert. Varbūt tas mums ēnu referenta tikšanās reizē jāapspriež, cik tālu mēs nodarbojamies ar banku sektoru situācijas analīzi Eiropas Savienībā kopumā, lai arī piekrītām domām, kas tika paustas nenoliedzami. Nu, lūk, tikai viens komentārs, kas bija no EKR, un kur tika apšaubīts tas pamatojums eh, attiecībā uz šo noregulējumu tas šķiet tāds atsevišķs jautājums par šo fiskālo, nu, tādu bremzes instrumentu. Es domāju, ja mēs turpināsim gatavot šādus ziņojumus un vienmēr arī runāsim par šiem trim pīlāriem Banku Savienībā, tad es domāju, varētu gadīties arī tā, ka katru gadu būs kāds cits aktuāls jautājums, kas atkal parādīsies un būs svarīgs tāpēc es domāju, ka mēs varētu izvēlēties ziņojumā ieviest zināmu elastību, tā ka tiek apspriesti viens, divi jautājumi, ka, lai, kas lai arī, nu, piedara kopumā šai struktūrai, tomēr tiek vairāk uzsvērti. Nu, redzēsim. Tas nav tik ārkārtīgi svarīgs mm, problēma jautājums. Es domāju, to vēl diskut, par to vēl vienosimies. Viena lieta uz ko atsaucās Roberta, respektīvi. Administrācijas loma Banku Savienībā, kā tā darbojas šobrīd. Protams, to esmu arī pieminējusi. Domāju, ir arī tāda administ administratīva organizācija attiecībā uz SSM, jeb vienoto mm, mehānismu un tā tālāk kā notiek uzraudzība, kā tiek sadalīti pienākumi, tas viss ir svarīgi. Par to arī ziņojumā ir iekļauts punkts. Bet varbūt, ka varam par to runāt arī vairāk. Tagad par laika grafiku. Tas, protams, ir ļoti nozīmīgi. Mums nav iespējas nu, kaut kādā veidā mainīt termiņu, tā kā tas bija iepriekš sekretaritāts, pirms tam to ierosināja, pamatojoties uz to, kā norisināsies tālākais process līdz plenāru sēdēji, un tad pēc tam mēs meklējam, lūk, iespējas šī gala datuma saglabāšanai, nu, grozījuma termiņa iesniegšanas pagarināšanai. Pašreiz ierosinātais darba grafiks uh, nu, nu, ļaus mums vism, nu, nenovest vismaz līdz tam, ka balsojums notiek vēl tikai nākamā gada vasarā, notiek ātrāk tomēr. Domāju, ka svarīgi būs ņemt vērā komisijas šī mēneša beigā teikto par tīlek un CRR un jāņem vērā arī laiks, kas būs vajadzīgs, lai strādātu pie kompromisa grozījumiem, un tad varēsim ņemt vērā šo papildus informāciju. Bet es tomēr būtu pret papildus termiņu pagarināšanu grozījumu iesniegšanai, jo tad tas baidos ietekmēs arī mūsu spēju nobalsot atbilstīgā saprātīgā laika posmā nākamā gada sākumā. Nu tāds mans viedoklis, bet visādi citādi liels paldies, un es ceru, ka mums visiem bija, nu, laba sadarbība, un ceru, ka tā arī turpināsies. Paldies! Liels paldies, Danuta! Mēs ar Klaudiju šeit pētījām datumus, es saprotu, ko jūs sakāt ka mēs nevaram visu šo procesu vilkt garumā un pārlikt uz vēlāku laiku, tīpaši jau plenārsēdes balsojumu, kas šobrīd paredzēts februārī, martā. Un tomēr man šķiet, ka paturot plenārsēdes balsojumu laiku, mums tomēr varbūt būtu iespēja nedaudz nu, pagarināt šo termiņu. Nu, nevis 8. decembrī apspriest grozījumus, bet varbūt pašā janvāra sākumā. Nu, bet vai tad tas nebūs tad jau janvāra beigas? Skatāmies uz 12. datumu, varbūt varam rast nedaudz laika, nu par to vēl jāpārliecinās. 16. Es saprotu jūs pamatojumu. Nu, jā, nevaram arī tiešām iet pārāk tālu ar termiņu pagarināšanu. Nu, mēs vēl pārbaudīsim, pārbaudīsim laikus. Bet, nu, katrā ziņā Mārta plenāra sēdē jānotiek balsojumam. Ja mēs varēsim to visu sagatavot tā, ka viss nedaudz paliek paliek palikts uz priekšu, bet nu, paturot vērā šo gala datumu, tad uh, darīsim tā. Jums tas pieņemam? Jā. Labi. Lielas paldies. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta.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 Okay, one is just a reminder of an... Nu, pirmām kārtām gribu atgādināt, ka ir ārkārtīgi daudz ekonu sanāksmes, bet jūs šķiet esat visu informāciju jau saņēmuši. Jūs taču uzmanīgi iepazīstaties ar sekretariātu nosūtījumu ēpastiem, bet nu, man tiešām tagad jums tas viss jāstāst vēlreiz, kas mums šonadēļ plānots. Tātad ceturtais politiskais trilogs par naudas tirgiem notika 25. novembrī notiks. Turināsim par virkni tēmām. Tika gūts progress un panāktas prozoriskas vienošanās par atsevišķiem jautājumiem. Piektais trilogs notiks 14. novembrī. Notika pirmais trilogs arī par prospektu regulu 27. oktobrī. Diskusijās tik ietvēra mm, monetāros sliekšķus, prokstētu nu, publiskošanai, publicēšanai, parlamenta priekšlikums, prasības, minimālā informācijas atklāšanas prasība. Uh, un virkne citas lietas, tostarp universālajā reģistrācijas dokumenta arī virzība uz priekšu notika pie virknes jautājumu. Nākamais trilogs paredzēts 15. novembrī. Lēmumu kopsavilkums un rekomendācijas ko no koordinātoru sanāksmes, kas notika 12. oktobrī par finanšu produktu neatbilstīgu pārdošanu, eh, nu, šajā kontekstā tika panākta vienošanās, ka komisija un valsts pārstāvi eh, komitejas sanāksmē liks priekšā darbību šai jomā. Pētījums par tiesību aktu īstenošanu arī būs nepieciešams un iespējams vajadzēs sagatavot īstenošanas ziņojumu, bet par to spriestīsim pēc tam, kad tiks veikti pirmie soļi. Koordinātori pieņēma darba grafiku Banku Savienības sanāksmēs 17. gadam un arī koordinātoru darbam 17. gadam un ja priekšsādātāja konferences to apstiprinās, tad koordinātori vienojās arī par 17. gada uzklausīšanā par CCP makroekonomisko kontekstu, eh, zemu procentu likmi vidi. Ne, tas pat nebija pēdējais nosaukums, tas ir koriģēts. Finanšu produktu neatbilstīgu pārtošanu, CCTB, Brexit, Bāzel 3, Bāzel 4. Par komandējumiem runāt 17. gada pirmajā pusē. Nē, atkal, jā, veci dati. Uz Londonu dosimies aprīlī. Pēc tam, kad 5. pants tiks, 50. pants tiks aktualizēts, pēc tam Berlīne no 22. līdz 24. maijam. Lisabona, oktobrī deviņi deputāti Strasbūras laikā ECB, tad pēc tam Vašingtona, Ņujorka 16. 21. jūnija, Šangai, Pekina, Ķīnā tātad septembrī septiņi deputāti. Vašingtonā starptautiskā valodas fonda tikšanās oktobrī septiņi deputāti. Panācām vienošanos, ka nākamā pārbaudas tēma būs PSD2. Par ekonomisko pārvaldību tik pieņemts lēmums pēc veikt viedokļu apmaiņu ar jauniecelto Eiropas fiskālo padomi. Nolēmām šo viedokļu apmaiņu veikt pēc iespējas ātrāk. Tikko saņēmām vēstuli no fiskālās padomas, ka viņi uzskata, ka tas ir pāragri viņiem šeit ierasties un eh, nākt klajā ar koleģiālu nostāju man par to tiešām skumji. Tas ir. Ja mēs taču vēlējamies vienkārši veikt tādu kā inventarizāciju, lai mums būtu salīdzinoši dati nākamajam gadam, un mēs tomēr pieturamies pie sava lūguma, un tāpēc žēl gan, kā fiskālās padomas locekļi nevarēja pie mums ierasties uz viedokļu apmaiņu. Tālāk par referentu, par iecelt referentu un ziņojumu uh, sadali. Eiropas statistikas programma, tās pagarināšana, priekšsādātājs, vispārējais parlamentāro procedūru pārskatījums bez atzinuma, laika, nav laika, nevienlīdzības apkarošana, lai veicinātu nodarbinātību atzinums eh, goja minimālā ienākuma politika tāpat goja. Un pārējie jautājumi koordinatoru sanāksmē novembrī tiks skatīti. šie ziņojumi tālāk sadalītu mūsu atbildes reakciju uz lūgumbrakstu. Svarīgi visbeidzot, saskaņā ar iepriekšējo parapraksti Hojerkungs no EIB tiks ieviecināts šeit komitejas sanāksmē. Lūk, tādi paziņojumi no manas puses, un tagad varam pāriet pie, nu, Edis ziņojumu. Gribu teikt paldies referentei Starē Langai, kas lika ziņojumu priekšā. Nu, un viņa tagad par to arī mums prezidētā Estera tev vārds. Liels paldies! Priekšādētāji, godātie kolēģi, es gan neesmu vienīgā, kuras prātu šobrīd nodarbina citas lietas, kas nav saistītas ar ēdis, bet tomēr centīšos tomēr pievērsties ēdis un tikai tām. Pirmām kārtām gribu teikt, ka man pulkstens 12. no šīs sanāks jādod prom, tāpēc ceru, ka darbu varēsim pabeigt līdz tam. Bet, nu, mums līdz ar to ir vairāk kā pusotra stunda un pat mm, ņemot vērā to, ka reizēm šie dokumenti ir visai pretrunīgi, es domāju, tas ir pietiekams laiks pirmām kārtām. Gribu pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu, par elastību. Tāpat arī paldies parlamenta dienestiem, kas palīdzēja šo ziņojumu sagatavot. Kāda tad ir situācija ar Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmu, jeb EDIS? Redzam, ka tas darbs virzās uz priekšu ar tehnisko darbu bet, nu, padomē progresa nav nemaz. Tāpēc parlamenta ziņā būs šo dokumentu paturēt pie dzīvības. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem eh, punktiem, ko daudz, kam daudz politiskās grupas piekritīs. Kad rakstīju šo ziņojumu, nu, mums bija vairāki mērķi. Pirmām kārtām pats svarīgākais bija nodrošināt uh, Um, aizsardzību visiem noguldītājiem Eiropā strauji saņem, iespēju strauji saņemt līdzekļus, vienalga, kur šie noguldītāji arī nedzīvot. Un es domāju, ka Eiropas parlamenta ziņā ir skatīties uz šo jautājumu ēdis kontekstā nevis no tehniskā skatu punkta, bet no patērētāju aizsardzības skatu punkta, no pilsoņu skatu punkta. Un to redzēju arī daudzu ēnu referentu attieksmē. Protams, vēl viena vēlme bija um, bankām palīdzēt noturēt finanšu stabilitāti. Par svarīgu darbu sākumā uzskatījām arī ambīciju pārliecināties, ka neviena valsts un neviena DGI, līdz, kas līdzdarbojas šai schēmē, nu, neatteiktos piedalīties Eiropas garantijas veidošanā noguldītājiem morālā skaitējuma samazināšana, tas viss saistīts ar ēdis, tas nevar tikt izmantots kā aizbildinājums, lai nevirzītos uz priekšu. Nu, protams, slavenā uh, frāze par risku sadali, tam arī visam jātop iekļautam šai kopumā. Protams, noformulēt to vārdos ir diezgan vienkārši, bet, ja skatāmies, ko tas nozīmē pavaicamā darba ziņā, tad tas ir ļoti daudz. Bet katrā ziņā tas tomēr ir iespējams, kaut arī viedokļi iespējams atšķiršies. Pēc, visbeidzot, parlamentam ir mērķis arī dzen. Uh, neizveidot vēl vienu vien, valdību no vienošanos šī dokumenta kontekstā. Es zinu, ka pastāv dažādi viedokļi, it īpaši padomē, bet uzskat, ka vēl vienu val, val, vienošanās valdību starpā, kas neiesaista Nacionālos parlaments un Eiropas parlamentu, nav kaut kas tāds, ko mēs izvēlētos un ko mēs uh, varam pieļaut. Tāpēc šis priekšlikums, ko sagatavoju, tika sagatavots ar cerību, ka tas varētu būt pie, pieņemams arī vairākam, vairāk grupējumiem, tā lai varētu izvairīties no valdību vienošanās. Mēs zinām, ka viedokļi par šo jautājumu ir ļoti dažādi arī šajā telpā, gan par saturu, gan par laiku, gan par nosacījumiem, pie kādiem tas varētu tikt eh, pieņemts. Un, ja par saturisko runājot, nu, piemēram, lūk, es tūlīt pat vēlos uzsākt Edis pēdējo posmu, un tad tādā gadījumā jūs saņem, notiks plašas debats par visu šo kondicionālu, tad par nosacījumiem, kā kam jāpiepildās, lai tas varētu notikt. Tātad visas šīs lietas ir savā starpā saistīts un viedokļi ir atšķirīgi. Man galvenokārt bija svarīgi, ņemot vairāk padomē, nekas uz priekšu nevirzās, darbu vispār sākt kā, es domāju, mēs varam to padarīt priecmu, šo virzību uz priekšu. Es domāju, ka to varam darīt pievēršoties, orientējoties uz Edis struktūru divos posmos. Pirmais posms būtu apdrošināšanas posma, tāda pārskatīšana, tas sāktos jau 19. gadā un ilgtu vismaz 5 gadus. Šī posma ietvaros tiktu risināta svarīgākā problēma, kas ir saistīta ar likviditāti. Ja cilvēkiem kaut kādu problēmu gadījumā, viņi vēlas izmaksu, tad septiņas dienas ir tas laiks, kurā viņi naudu var saņemt. Bet mēs zinām, ka DJS varētu reizēm arī šo prasību nespēt izpildīt likviditātes trūkuma dēļ. Šī prasība ir ambicioza attiecībās likvi, likviditāti, visus trūkums cenšamies šeit nosakt, jo tie, kas ir izlasījuši priekšlikumu, jūs zinat, ka sākotnējā komisijas priekšlikumā paredzēts atbalsts 20% likviditātei. Mēs pamazām vēlamies, lai tas pāriet uz 100% likviditātes trūkuma nosakšanas izmantošanas iespēju. Nav vēl zaudējumu daļa apskatīta. Tāpat arī bankrota gadījumos, eh, maksātnespējas gadījumos iespēja izmaksāt eh, noguldījumus eh, nu, nu šī noteikuma sešu gadu laikā tu, naudu tomēr izmaksāt, ir jāņem vērā komisija, veikusi faktu analīzi. Un tur tiek pieņemts, ka tas varētu būt 90% līdzekļu, kas izmaksāt. Vai varbūt pat šis līmenis varētu būt augstāks. Tālāk, kad mm, piemin šo komisijas veikto faktu analīzi, es gribētu izmantot iespēju, lai pateiktos komisijai par sadarbību. Un paldies par to, ka viņi sniedza mums šo papildus analīzi jau oktobra sākumā. Tas mums tiešām palīdzēja virzīties uz priekšu darbā pie šī dokumenta sākotnēji. Jāsaka, bijām nu, nedaudz iestrēguši debatēs par to, ka nav ietekmes novērtējuma analīzes. Uh, un līdz ar to virzīties uz priekšu dažiem no mums bija grūti, bet tagad šī faktu analīze patiešām lej gaismu pār lietām, kas svarīgas darbā pie šī dokumenta. Kādas vēl priekšrocības šāda pirmā posma pieejai, pievēršoties likviditātes atbalstam, ir tas, ka mēs varam izmantot šo laiku, lai samazinātu risku uh, vienlaikus tāpat laikā jau ar izveidot sistēmu. Tātad neradīsies debates par risku samazināšanu pirms var tikt sākts darbs, jo, kā mēs zinām, tādā gadījumā šis sākums eh, nevarētu notikt vispār, bet tā rezultātā mēs varēsim debates risināt par pieprasīto riska samazinājumu, tāpat laikā, kad sistēma jau ir izveidota eh, attiecībā uz likviditātes prasībām, kas, protams, aktuāls pilsoņiem. Šī sistēma darboties pamatoties uz to, ka DGS tiktu nacionālā līmenī apdrošināta, nevis atsevišķi kredītiestāds, bet sistēmas kopumā, un finansējums būtu kā tāds kopējs daudzums gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. 0,8% nosaka to noguldījumu jautājumu, es nerunāšu, tur 0,4% nacionālajos DGS un uh, Eiropas fondā uz pusēm tātad par morālo kaitējumu. Un te nonāku pie otrā posma. Būs debates par nosacījumiem, kas jāspilda, pirms varam pāriet pie apdrošināšanas posma. Apdrošināšanas posmā, protams, būtu nosegums arī par piekļuvas zaudējumiem. Un tad vajadzēs nosakt arī, runāt arī par secību, kādā notiek izmaksa uh, kā notiek visa šī, kādā secībā visi šie subfondi tiks iesaistīti. Pirmām kārtām, protams, prasības tiks izteiktas attiecībā uz nacionāliem DGS, tad šis 0,4% e, pēc tam pāriet tālāk pie Eiropas fonda, un šai Eiropas fondā pirmām kārtām tiks izmantot individuālais subfondi, pēc tam kopēji uz risku pamatoties subfondi DIF Un tad pārējie apakšfondi. Nu, gribu uzsvērt, ka tās nav salīdzināmas ar tiem, sa, tiem sadalījumiem, kas ir SRF, kur tiešām ir tādas nu, ļoti strikti nodalītas jomas. Nē, šī ir vienkārši secība, kā atsevišķi div elementi tiks izmantoti. Izmaksa, protams, ja līdzekļi ir pieejami un. Uh, ja ir plūsma no valsts šai likvidētas jomā, tad būs tātad atgriezeniskā plūsmā, nu, attiecīgi reversa šī secība, apgriezt secība. Nu, protams, par sīkākām detaļām debats mums vēl norisināsies. Noslēgumā gribētu vēl norādīt uz komisijas faktu analīzi. Es zinu, ka daži no jums varbūt tagad domā, nu tā, uh, ja jūs izvēlaties šādu struktūru, kur ir lūk šāda secība minēta, kas tiktu izmantotu reāli notikumu gadījumā, vai tad tas neierobežo sistēmas darbības spēku, jo, protams, šādas vienas Eiropas fonda da, pastāvēšanas pievilcība ir tas, ka tiek palielināta darbības, da, palielināts darbības spēks salīdzinājumā ar to, ja tiek izmantot nacionālā fonda, bet šādu divēju pieeju izvēloties kur darbojas gan nacionālie DGS, tie turpina pastāvēt ne tikai kā tāda kasīta, bet kas, nu, tas palīdz diskusijām dalībvalstīs, kurām šāda veida struktūras jau atbilstīgi darbojas, ar alternatīviem pasākumiem un ļoti agrīnas iejaukšanās pasākumiem, tad jā, viņi šīs dalībvalsts var turpināt šo darbību, tad izveidoties šo divējo, ja bināro pieeju mēs no vienas puses, un tas ir ļoti labi, neierobežojam eh, sistēmas darba spēju, jo šie apakšfondi nav tādi strikti nodalīti kompartamenti, ja departamenti mēs varam pievē, pieprasīt līdzekļu no šiem DIF, nevis citu nāciju DGS, bet, bet var pilnībā izmantot gan no Eiropas fonda paredzētos līdzekļus, gan nacionāls līdzekļus, bet pastāv zināma secība, kādā tas notiek, un, un arī secība paredzēta naudas atmaksai gadījumā, ja līdzekļi atkal likviditātes eh, ziņā ienāk struktūrā. Sep 77. lapos apakšā ir arī grafiks, kur komisijas analīzes kontekstā tiek parādīts, ka šīs sistēmas darbības uh, spēks uh, atbilst uh, un ir salīdzināms visā lielākajā pasākuma daļā. Tā tad tiešām ļoti labi salīdzināmība. Kopsavilkums. es domāju, ka centāmies priekšlikumā ņemt visas jūsu bažas vārdā, bija dažādi viedokļi no politiskajām grupām un arī pat grupu ietveros sākumā debatēs. Nu, bija tāds, nu, pamatīgs darba spiliens, šī visi nosacījumi, bet izvēloties sistēmas darbību, pievēršoties nosacījumiem tikai otrajā daļā, es domāju, ka mēs esam atvieglojuši šīs debats, un tas mums dod papildus laiku šīs diskusijas noturēt. Tātad par, šo, par šiem nosacījumiem mēs ņemam vērā turklāt arī tās problēmas, kas ir valstīm, jau, kurās jau darbojas atbilstīgi DJS struktūras. Uh, Un mēs turklāt ņemam vērā arī visai pamatotās bažas, ko pauž pilsoņu dalību valstīs, sakot, ka mēs neusticamies, ka mūsu nacionālajie DJS varēs izmaksāt līdzekļus septiņu dienu laikā krīzes gadījumā. Un tāpēc arī, lūk, eh, šis straujies likviditātes atbalsta palielinājums. Nē, dokuments nav vienkārši, arī mans darbs pie tā nav vienkārši. Ar nepacietību gaidu kolēģi viedokļus. Esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja vēl daudz un dikti par to visu dikti, eh, runāt, tiekoties. Paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu jūsu idejas. Lielas paldies, Ester. Tagad sākam debates ar ēnu referentiem un pirmais uh, Fernandes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentei par sagatavoto ziņojumu. Ar to esam detalizēti iepazinušies pēdējo dienu laikā. Manuprāt, tam būs ietekme uz turpmāko mēnešu debatēm. Tas uh, rosinās šīs debatas. Kā jau norādīja referenti, ir svarīgi saglabāt šo ziņojumu atvērtu parlamentam. Un labākais veids, kā to panākt, ir turpināt sarunas un panākt uh, savu veidu vienošanos. Nu, kādēļ mēs uh, apspriežam Edis? Kad 2010. 12. gadā izraisījās Uh, krīze, kas apdraudēja monetārās savienības pamatus, tika izteikti ideja veidot banku savienību. Un banku savienībā ir divi galvenie mērķi. Pirmkārt, samazināt finansiālos riskus Eirozonā, un otrkārt, uh, pāraut saiknīs starp bankām un valsts kasi. Un uh, šie uh, divi um, mērķi ir uh, tiešām dominējuši darbībā Eiropas Savienībā un diskusijās par Edis. Un tātad, kā stiprināt mūsu banku sistēmu, tas ir saraut šo saikni starp bankām un valsts kasi. Uh, Ja mēs lūkojamies uz šo Edis priekšlikumu, tad mums ir tas jāvērtē pēc šiem diviem kritērijiem. Tieši valsts uh, parādiem šeit bija liela nozīme, bet banku krīze izraisīja valsts parādu pieaugumu un fiskālo krīzi to paturot prātā, referentes priekšlikums, manuprāt, eh, ir kritizējams eh, vairākos punktos. Šeit eh, netiek riski samazināti pietiekamā mērā, tāpat netiek valsts budžets pasargāts no banku krīzes ietekmes. pieci vai septiņi gadi, lai uh, uzkrātu šo likviditāti, tāpat ir virkni kritēriju paredzēti. Daži no tiem ir ļoti ierobežojoši. Nu, būs jāpalūkojas uz otro fāzi, uz otro posmu, kas uh, parādīsies šai ziņojumā bet šobrīd mēs uh, veidojam, manuprāt, šādu sistēmu, ka 50% zaudējums seks nacionālās garantijas, nacionālās apdrošināšanas sistēmas. Daļu no zaudējumiem seks arī Eiropas fonds, bet mums jādomā par risku samazināšanu. Un tādēļ mums būtu vispirms jāapspriež kritērija pirms pārējām pie otrā posma. Un otrajā posmā būtu jānodroš patiesībā šis uh, risks būs augstāks otrajā posmā, uh, ja netiks uh, apvienota atbildība vai garantija. Mums ir jāsaprot, ka jebkurā apdrošināšanas sistēmā ir jāiesaist pēc iespējas liels skaits dalībnieku Tāpat mums būs jāapspriež ex ante nosacījumi, lai varētu samazināt risku. Un tāpat būs jāapspriež arī tas, kā panākt to, lai valsts budžets būtu pasargāts no banku krīzes ietekmes, jo tieši tā tas notika 2010. un 2012. gadā, tieši tādēļ tika izveidota Banku Savienība. Nacionālās apdrošināšanas sistēmas joprojām sniedz atbalstu valsts kasē budžetam. Un tieši uh, valstis uh, sēdz zaudējums, ja tādi rodas. Un uh, šīs izmaksas valstīm joprojām ir ievērojamas un mēs esam nobažījušies par to, ka riski patiesībā netiek samazināti. Mēs vēlamies izveidot tādu sistēmu, kas mazinātu risku, un tieši komisijas ierosinātā sistēma to nodrošinātu. Bet mēs nespējam joprojām pāraut šo saikni starp budžetu, valsts kasi un bankām. Un tā jau ir būtībā visu, visas problēmas sakne. Es ceru, ka mums būs vēl citas iespējas turpināt šo diskusiju. Mana grupa ir uh, gatava uzklausīt priešlikumus, aktīvi piedalīties diskusijās, bet mums jāpatur uh, prātā šie, di, šie jautājumi, kā samazināt riskus arī ex-ante režīmā un kā no, nodrošināt to, ka necieš valsts budžets no krīzes. Tagad EKR grupas vārdā Lukas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es aizstāju mūsu grupas ēnu referentu Lūnes kungu, kurš diemžēl nevarēja ierasties uz sanāksmu. Lūdzu man viņa vārdā atvainoties un es nolasīšu viņa uh, uzstāšanos. Lunēs kungs pateica autorē par ziņojumu. I, pie, laiks ir liederīgi izmantots un sagatavotais ziņojums ir labs izējas punkts. Praktiski viss visām politiskām grupām būtu jāspēj atbalstīt vismaz daļa no ziņojumā iekļautām tiem elementiem, bet Lunes kungs norāda uz vairākām idejām, kas būtu atbalstāmas, bet citas idejas toties nebūtu atbalstāmas. Tātad tagad par galvenajiem punktiem. Lunes kungs nepiekrīta uh, nosacījumiem un paredzēto grafiku. Pirms uh, sistē, schēmas darbības uzsākšanas nekādi nosacījumi nebūtu jānosaka. Būtu iespēja jāparedz saņemt 100% zaudējumu atlīdzību pirms tiek izpildīti kriteriji. Tas ir jāmaina. Ja, teiksim, tiks prasīts, lai Eiropas bankas glāb Itālijas noguldītājus, tad būtu jāspēj viņiem arī izvērtēt šo iz, ieguldījumu novērtējums, jo pretējā gadījumā būtu runa nevis par risku eh, sadali, bet gan par uh, riska mantojumu sadali. Tālāk par uh, suverēnu valstu parādu. Labi, ka tas ir um, minēts šajā ziņojumā, bet formulējums nav pietiekami stingrs. Ir jābūt skaidram, ka uh, kopīga noguldītāju aizsardzība ir iespējama tikai tad, ja valsts parāda jautājums tiek atbilstoši risināts. Tāpat lēmums par to, vai Eiropas eh, banku sistēma ir pietīgi droša ēdīs ieviešanai, nevar būt politisks risinājums un to nevar vienkārši lemt ar komisijas eh, deleģēto aktu. Šis lēmums jāpieņem parlamentam un padomē kopīgi. Un ir uh, tas, vai šī sistēma spēs nodrošināt banku noregulējumu, ir lielā mērā atkarīgi no nacionālās likumdošanas. Un tādēļ uh, ir apšābāms tas, vai šāda sistēma uh, varēs nodrošināt zaudējumu atgūšanu. Un tagad uh, tāds pozitīvs nosacījums, ja Nacionālās bankas būs sakārtojuši savu, savu sistēmu, un tad būs uh, iespējams domāt par solidaritāti, ja lietas būs sakārtotas, ja visi būs uzņēmušies savu atbildību, un tad varēs veidot kopīgu uh, uz risku izvērtējumu balstītu fondu. Tālāk par problēmām un no, uh, saistībā ar nosacījumiem un termiņiem. U, arī varēs risināt šos jautājumus, un, kā jau es teicu sākumā, šis ziņojums ir pamats turpmākām diskusijām. Paldies, saka priekšsēdētājs Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Ester, par šo uh, darbu, ko tu esi veikusi, tas bija tāds delikāts uzdevums. Eh, ir pagājis gads, kopš komisija nāca klajā ar savu priešlikumu, tika sagatavots eh, ieteikmes novērtējums. Un es gribu teikt, ka, manuprāt, ir ļoti būtiski pabeigt Banku Savienības izveidi. Un ziņojumā tiek meklēts iespējas virzīties uz priekšu. To es augstu vērtēju. Tālāk Mums visu interesēs ir nodrošināt finanšu stabilitāti. Un, eh, nu, ņemot vērā aktuālos notikumus, jāsaka, mēs eh, tagad dzīvojam jaunā pasaulē, un nestabilitātes cēloņu jau nu mums netrūks. Un tādēļ mums ir jādomā par kopīgo. Jāsaka, šīs debatas, diemžēl, ir uh, kļuvušas pārmēlī, pārmērīgi nacionālas. Nu, šeit ir runa par uh, noguldītāju uh, aizsardzību, un es nezinu, kādēļ, teiksim, vien dažām valstīm it kā uh, šis mērķis ir svarīgāks nekā citām, tā tas nedrīkstētu būt. Esteras priekšlikumi uh, maina daudz ko salīdzinot ar uh, komisijas priekšlikumu. Mums ir jākonsultējas ar grupas uh, locekļiem, jāsaka, domstarpības valda ne tikai starp dažādām grupām, bet arī uh, dažādu grupu iekšienē. Un tā tad, nu, šobrīd tikai tāds pirmais vērtējums ir ievērojams pārmaiņas salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu. Es pat nezinu, ko domāt. Sākotnēji komisija bija domājusi, ka šai sistēmā uh, iemaksas veiks bankas, bet tagad ir runa par depozītu garantiju schēmām. Otrakārt, uh, garantiju fonda darbības. Vai ir runa par likviditātes nodrošināšanu, par zaudējumu absorpciju vai ko citu? Uh, es eh, piekrītu tam, kā tiek likts akcents uz likviditāti, uz spēju eh, rīkoties ātri, jo šo tiesību aktu mērķis ir novērst eh, panikas izcelšanos bankās, nekontrolētu uh, kustību un uh, nodrošināt Eiropas garantijas. Tāpat es augstu vērtēju to, ka nav šeit fragmentācijas, kā uh, Uh, noregulējuma fondā, jo ir jau arī tagad bankas, kas darbojas pāri valstu robežām, ir lielās banka grupas, kas darbojas uh, pārobežu režīmā, kā jau es teicu. Nu, uh, kāda šeit ir atšķirība starp kopīskošanu un apdrošināšanu? Nu, man šobrīd nav īsti vēl tādas īstas skaidrības. Šis jautājums jāizvērtē. Varbūt esmu pārāk daudz skatījusies eh, CNN pagājuši nakti. Bet uh, gribu arī teikt, ka ALDE grupa neiebilst pret nosacījumiem. Jā, ir jāpieiet nopietni, jāatjauno uzticēšanās, un es arī uzskatīju, es esmu iepriekš, ka ir nepieciešami uh, priekšnosacījumi un jāpadomā, vai nevajadzētu arī pārskatīt uzraudzības sistēmu, lai uzlabotu tās efektivitāti. Bet šie nosacījumi, kāds ir mērķis, kāda ir samērība šajā jomā, vai gluži vienkārši eh, tā ir iecerēta, ka tāda bremze, lai. Uh, bremzētu uh, šīs sistēmas iedarbināšanu. Un uh, man šeit ir bail par vienu lietu. Eiropas regulējums uh, attiecībā uz uzņēmumu bankrotu. Es atbalstu šādu iniciatīvu un par to runāja arī komisors Dombrovskis kapitāla tirgus savienības sakarā, bet es baidos, ka mēs varam nonākt pie tā, ka mūsu tieslietu ministrijas nobremzēs visu šo procesu. Un šīm ministrijām galvenais, galvenās rūpes būs par nacionālo tiesību sistēmu saglabāšanu, nevis par banku savienības izveidas pabeigšanu. Protams, tā runājot par valstu parādu palielināšanos. Nu, es, es nezinu, vai mums ir jāliek akcents uz to, vai varbūt atgriezties pie cita jautājuma, kas bija jānoregulē ar sešpaku, kur komisijai būtu bijis jāuzņems lielāka atbildības daļa. Uh, Es eh, nezinu, vai ar ēdis un šiem nosacījumiem, protams, šeit ir zināms pamatojums, domājot saikni ar starp uh, valsts parādu un banku parādiem, bet es domāju, ka mums ir jāizvēlas pareizie instrumenti un jārīkojas arī citā līmenī. Un vēl pēdējais punkts, to pieminēja arī bērns Luke. Šeit ir runājums par pagātnes mantojumu, lai ko mēs arī darītu nākotnē, lai uzlabotu, teiksim, banku bankrota no, uh, regulējumu. Tomēr mums ir jāņem vērā tas, kāda ir šobrīd banku sistēma, kas ir uh, to bilancēs. Un vēl es arī augstu vērtēju to faktu, ka tiek uh, noraidīta iespēja par starp valdību vienošanos. Esam piedzīvojuši iepriekšējā sasaukumā šādu situāciju, kad pie Eiropas parlamenta vērsās par uh, uh, iekšējā tirgus jautājumiem, un tas viss notika ļoti necaurskatāmā uh, veidā, un es uzskatu, ka šie jautājumi ir jārisina koplēmuma procedūrā, un, protams, ministriem jā, jāpilda sava loma. Gribu teikt, ka mēs esam konstruktīvi, vēlamies, lai uh, būtu virzība uz priekšu, bet, kā jau referente teica, ka mēs nepiekritīsim mūsu grupā tam, ka tiek meklēti dažādi aizbildinājumi, lai neko nedarītu. Paldies, tagad vārds papadīmulis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas uh, noguldījumu apdrošināšanas uh, schēma ir trešais pīlārs, kas pabeigtu Eiropas Banku Savienības izveidi. Ša, šo procesu Eiropas parlaments jau ir atzinīgi novērtējis šā gada marta rezolūcijā. Mm, diemžēl notiek atpalīdzība šai jomā. Es uzskatu, ka jebkāda turpmāk kavēšanās ir bīstama, jo tā var novājināt šo procesu. Tas ir apdraudējums gan pilsoņiem, noguldītājiem, gan Eiropas ekonomikai kopumā. Es gribu skaidrāk pateikt to, uz ko tā norādīja iepriekšējie runātāji. Es uzskatu, ka Trumpa ievēlēšana ir eh, vēl viens nestabilitātes vai destabilizējošs faktors pasaulē. Uh, un uh, nu, ko mēs varam darīt tagad, vai mums joprojām uh, novilcināt, atlikt lēmumu pieņemšanu, un uh, vai mums turpināt domāt tikai par pārtiju politiku, nacionālo egoismu un uz visu raudzīties caur šo prizmu. Vēlos pateikties Delangas kundzei, mūsu referentei, par sagatavoto ziņojuma priekšlikumu. Viņa to ir izsūtījusi 3. novembrī. Nu jā, būtībā šis ziņojums uh, kavējās uh, par uh, trim nedēļām salīdzinot ar sākotnējo darba grafiku. Tas nozīmē, ka mums atlicis mazāk laika padziļinātām diskusijām nu, mums būs, manuprāt, jāpārskata mūsu darba grafiks eh, šīs eh, kavēšanās dēļ. Tāpat, eh, munu, manuprāt, mums ir dialogā jāizveido tāds ietvars, kas uh, radītu efektīvu Eiropas depozītu garantijas uh, schēmu. Nu, komisijas ierosinātie astoņi gadi, manuprāt, ir pietiekami ilgs laiks, lai veiktu nepieciešamos pasākumus, lai uh, nodrošinātu trešā pīlāra izveidi. Un jautājums tagad ir tāds, nevis vai ir jāveido edis, balstoties uz komisijas priekšlikumu, bet gan mums ir jāstrādā uh, pēc iespējas uh, plašā vienprātībā, lai veidotu efektīvu edis, kas turpmāko astoņu gadu laikā nodrošinātu garantijas noguldītājiem visās dalību valstīs un uh, arī stabilizētu banku sistēmu. Pretējā gadījumā mēs dosim signālu, ka Eiropas parlaments uh, nu, piekritis ir pirmām otrām pīlārām, bet kad ir tagad runa par trešo pīlāru, tad mēs sakam, jā, var būt, pagaidīsim pāris gadus. Jā. Bet trešais pīlārs ir tieši tas, kas ir vissvarīgākais Eiropas pilsoņiem un banku noguldītājiem. Un mums ir jārunā par uh, garantijām šeit. De Langas kundzes ziņojums mm, turpina šo nelīdzsvarotības tendenci Eiropas Savienībā, jo banku noguldītājiem ir dažādas garantiju līmenis un uzticības līmenis. Tas nozīmē, ka nepastāv priekšnosacījumi, lai uzsāktu Edis darbību. Es uzskatu, ka uh, laiks un nosacījumi, protams, ir svarīgs, uh, svarīgi apsvērumi, ir uh, bet mums jādomā par to, kādu pieeju īstenot. Es uh, arī nepiekrītu, ka uh, komisijas priekšlikums tiek nosaukts par pārāk uh, tālējošu. Mums drīzāk būtu jādomā par to, kā rīkoties līdz uh, noteiktajam termiņam, līdz 20 2024. gadam. Mums jāņem vērā tāpat arī galvenie riska faktori. Tā, ja netiek harmonizēts dažādais banku atbalsts, tad patiesībā mums ir jādomā par to, kā mo eh, mazināt morālo risku, nevis stiprināt eh, diskrimināciju starp dažādām valstīm. Eh, palielināt no 0, būtībā šeit komisijas ierosinājums ir samazinās ar 50%. 0,4, nevis 0,8. Līdz ar to risks netiek pārdalīts, netiek kontrolēts un sistēma nevarēs efektīvi darboties. Ja ētis būtu. Uh, uh, vairāk uh, izstrādāts, tad mums būtu iespējams labāk tikt galā ar starptautisku banku krīzi. Tāpat uh, ne, nav pieņemams tas, ka šajā sistēmē, sistēmā iemaksas veik tikai Nacionālās depozīta garantijas schēmas, jo joprojām tad turpināto šī saiknes starp dalību valstu budžetiem un bankām. Tāpat Delangas priekšlikums paredz lielāku birokrātiju attiecībā uz procedūrām veidojot apakšfondus atkarībā no dažādiem riska līmeņiem. Tāpat ir mums arī atsevišķi juridiski iebildumi. Es eh, domāju, ka es, mēs runājam par svarīgiem jautājumiem, viss tiek novilcināts, un priekšstādātāji, manuprāt, nebija noteikts nekāds ierobežojums uzstāšanās laikam. Tātad mums ir arī juridiski iebildumi pret to, uh, ka Nacionālās depozītu garantijas schēmas būs spiestas ņemt aizdevumus uz trešo pušu uh, formulētiem nosacījumiem. Tāpat rodas arī jautājumi par uh, pilnu apdrošināšanas līmeni. Es gribu atgādināt, ka šā gada martā Eiropas parlaments uh, atbalstīja komisijas priekšlikumu par trīs posmu procesu par uh, pakāpenisku pārēju no apdrošināšanas uz pilnīgu apdrošināšanu un arī pakāpenisku riska samazināšanu. Bet tas nav pieminēts paskaidrojuma rakstā. Mūsu prāt, uh, Delanges kundze ziņojums ir uh, iet nepareizā virzienā, tiek izņemti atsevišķi svarīgi punkti no komisijas priekšlikuma, un tāpat ir iekļaut arī problemātiski punkti, ko gribu arī turmāk vēl pieminēt. Un uh, gribu ierosināt uzaicināt uz mūsu komitejas sēdi Eiropas komisijas pārstāvis, lai viņi mūs iepazīstinātu ar oktobrī pabeigto analīzi, un mēs varētu arī apspriest atšķirības, kas būtisks atšķirības, kas pastāv starp komisijas priekšlikumu un Delanges skundzes priekšlikumu. Un noslēgumā gribu teikt, ka Eh, šie eh, Delāngas kundzes priekšlikumi apdraud eh, banku savienības veselību, nodrošina kavēšanos un arī pastāv risks, ka tirgus varētu arī turpmāk būt fragmentēts un ka būtībā būs tāda alakarte pieeja banku savienībā un Eiropas savienībā un ka eh, šeit eh, tiks apmierināts tikai atsevišķu banku, nacionālā banku interesi, un tā ir egoistiska pieeja, ko nevar atbalstīt. Paldies! Runājot par grafiku, es jau diskutēju ar referentu, un mēs vienojāmies, ka nu, termiņu var nedaudz pagarināt. 16. decembris lai ēnu referentiem būtu pietiekam daudz laika strādāt pie šī tik nozīmīgā jautājuma. Filips Lamberts, lūdzu. Good morning, Europe. Labrīt, Eiropa. Nu jā, varbūt īsti tā mēs diskusijas neuzsākam šajā komitejā, bet gribēju pateikties Esterei par uh, viņas veikumu. Estere Es saprotu, ka jūs nevēlaties vienkārši nu, tā par roku galam kaut ko izdarīt uh, un pamest visu novārtā, bet uh, patiešām savu darbu padarīt godam. Un, uh, jā, visi iepriekšējie runātāji jau to pierādīja, ka jūs vēlaties sasniegt kaut ko tādu paliekošu. Lukas kungs runāja Sandera Lūnes vārdā. Un Eh, tad eh, varēja saprast, ka ir kāds, kas negrib progresu. Ester, jums ir jāsaprot, nu, kādu vairākumu sapulcinātais sevis. Es neesmu parlamentā strādājis pārlieku ilgi, bet pietiekami ilgi, lai saprastu, ka nebūtu prātīgi piekāpties tiem cilvēkiem, kas, nu, īstenībā jūs neatbalstīs. Izvēlēties savu komandu un tad strādāsim kopā, lai kaut ko panāktu. Un neizniekosim savu laiku ar tiem, kas vēl šo projektu īstenībā izgāst. Protams, mums ir jāatrod arī pareizais līdzsvars, domājot par grafiku un uh, noteikumiem, bet nu, šī nav tāda kaut kāda izvēle, fakultatīva izvēle. Mums ir jādomā par vienoto valūtu, par pilnīgi efektīvu eh, banku savienību, un es Esmu dzirdējis arī to, ka eirozonas krīze, nu, galu galā ir beigusies, mēs varam justies daudz maz drošībā un tā tālāk. Nu, nevaram tā uzskatīt, ja mēs nepilnveidosim banku savienību un eh, neveiksim daudzus citus uzdevumus. Ir arī daudz diskusiju bijis par eirozonas budžeta kapacitāti, bet tagad mēs runājam tieši par banku savienības pabeigšanu. Un ja to neizdarīsim, tad Eiropa pati būs likta uz spēles. Es uh, varu arī saprast, ka nu, šis darbs patiešām ir imperatīvs. Varbūt es jums nevaru piekrist. Uh, ietekmes, komisijas ietekmes izvērtējuma interpretācijai. Uh, jo mēs uh, sapratām, ka jo vairāk diversifikācijas, uh, jo vairāk ekonomisko ieguvumu. Līdz ar to visi varianti nav pietiekami stabilizējuši vai vienādi ieguvums piedāvājoši. Un vakar atbildot uz jūsu ēpastu, es teicu, ka būtu laba doma, ka ēnu referenti varētu atkal tikties un tikties arī ar tiem, ar, ar ietekmes izvērtējumu autoriem, lai mēs varētu nonākt pie kaut kādu kopsaucēju. Kā tad traktēt šo izvērtējumu? Mēs uzskatām, ka papildus uh, Eh, likviditātes deficīta aizpildīšanai. Mēs esam vienis prātis eh, ar komisiju, ka kapt vajadzētu jau paredzēt pirmajā fāzē. Mums ir jāsaprot, kur to ievietot, un varbūt vajadzētu to pacelt līdz 40%, bet tas jau ir pirmajā etapā jāiekļauj. Un runājot par otro fāzi, Mēs piekristu jūsu redzējumam, un tas atbilst uh, šim uh, mehānisma slieksnim nesistēmiskās bankas, bet runājot par tām bankām, kas atbilst mehānismu kritērijiem, šeit noteikti vajadzēs pilnu amplitūdu un uh, pilnu zaudējumu sēkšanu, nevis tikai daļēju. Nu, ja jums, piemēram, ir kaut kāds uh, maziņš uguns, ugunsgrēks jādzēš, nu, jā, varbūt tad var ar mazu ugunsdzēšanu uh, aparātu to nodzēst, bet ja ir liels meža ugunsgrēks, tas var arī pārmesties uz, uh, nu, blakus uh, valstu teritorijām, tādēļ ir jābūt arī pamatīgākiem dzēšanas mehānismiem. Uh, jādomā arī par pārapdrošināšanas schēmām līdz ar to. Un, ja runājam par risku samazināšanu, mēs tam pilnībā piekrītam. Mēs esam bijuši vienmēr ļoti, uh, nu, pārliecinoši par to runājot, bet es te dzirdu divas dažādas dziesmas. Pirmo dziesmu dzied cilvēki, ka, kas domā par sistēmas trauslajām vietām, kas nav joprojām. Uh, nu, nostiprinātas, un saviem vācu kolēģiem es gribētu teikt sekojošo. Nav jau tā, ka ir vāja dienvidu banku sistēma, un tad mums te ir eh, ļoti stiprā vācu sistēma. Īstenībā visbīstamākā mm, institūcija, kas tagad Eiropā atrodas Um, saucas uh, vā, Deutsche Bank, un ja mana atmiņa neviļ, nu tad uh, Deutsch nozīmē vācu. Es gribētu ieteikt tiem, kas banku sistēmu aplūko šādā vīzē, pārskatīt savus priekšstatus un lūdzu, nu, sakārtojiet paši savu pagalmu pirms pārmetat kaut ko citiem. Problēmas ir sastopams pilnīgi visās dalību valstīs. Uh, Un šī pantiņa dziedātāji, kas saka, ka problēmas ir jāatrisina, jā, labi, bet tad ir šī e, otra dziesma, otrs pantiņš, e, kas izmanto kaut kāds aizbildinājums, mm, lai nedarītu neko, jo viņi to nevēlas. Un tie, kas saka, ka jā, labi, ja mēs uh, e, neutralizēsim riskus, tad uh, Mēs tāpat uh, saprotam, ka ir jāsamazina riski CRD, PRD, nu vienalga izmantojam šos mehānismus un uh, pēc pilnas amplitūdas, ja nepieciešams. 6, 7, 8 gadus pēc krīzes mums ir tādas eh, lai, bumbas ar laika degli kā Itāļu bankas, Deutsche Bank. Tas mani patiešām uh, nogurdina, tas man sagādā raizes. Un tāpat ir jāpasaka. mēs nevēlamies tagad uh, politiski diskutēt par to, kā ir uh, jāizteno šies mehānismi un tā tālāk. Mums ir, protams, jāvienojas arī par politiskiem mērķiem un. Mēs arī atbalstām referentes pieeju, ka vajag vairāk precizēt likumdošanu, runājot arī par iemaksām, bet šeit ir arī labāk jādomā par šo banku, par valsts parādu ietekmi uz bankām un Estere. Uh, Mums ir jāsaprot, vai šis arguments ir pietiekami labi, jo eh, šīs uh, riskam parādām pakļautās uh, iemaksas uh, ir uh, jādiversificē un uh, jāizvērtē visi riski, runājot par 0,8% mērķi. Un ir jādomā par uh, papildus uh, glābšanas mehānismiem, uh, stabilitātes mehānismam. Un uh, ir jābūt arī uzticībai šai depozītu garantijas schēmai, jo jāskatās, uh, kāda ir šī situācija katrā valstī atsevišķi. Uh, un šo kopīgo bremzes mehānismu varētu izmantot, runājot arī par tādu uh, parādu neutralizāciju, izvērtēt visus riskus, skatoties, vai pietiekami daudz subsīdiju ir piešķirtas finanšu institūcijām, vai ir ņemtas vērā šīs uh, too big to fail institūcijas, tādas kā Deutsche Bank un citas. Un, uh, jāņem vērā arī uh, citi sistēmiski riski, es domāju, nu jā, mums patiešām ir nepieciešams vēl papildus termiņš, tātad vēl garāks termiņš grozījumu izstrādēji. Mēs vēl tiksimies arī ar kolēģiem. Es ceru, ka varēsim skatīt vaigā tos komisijas eh, darbiniekus, kas strādāja pie ietekmes izvērtējuma, un mēs patiešām vēlamies būt tie, kas kaut ko grib panākt. Mēs vēlamies, lai būtu panākts progress, jo tas ir no nu diena nepieciešams. Un, eh, ja citi eh, nu, būs ar tādu pašu pārliecību, tad mēs varēsim izveidot solidētu komandu un nevajag ļauties eh, tiem, kas neko negrib panākt. Paldies, Dzanīkungs. Paldies. Gribēju pievienoties tiem kolēģiem, kas pauda savu pateicību referentei. Mēs strādājām ļoti cieši kopā mēs a, izskatījām komisijas a, priekšlikumu, un, protams, par to mēs vēl turpināsim diskutēt un kādas ir galvenās šo noteikumu problēmas. Es domāju par Eirozonas turpmāko attīstību un gribu pateikt, ka šeit nav tādas vienotas politiskas ainavas, tā ir ļoti fragmentēta, ir tik daudz atšķirīgu politisku modeļu, cik daudz politisko saimju. Mēs to varējām arī redzēt, tas ļoti labi atspoguļojas šajā ziņojumā. Tam vajadzēja papildināt Banku Savienību, tas ir viens no būtiskākajiem Eirozonas projektiem tajā tika investēts ļoti daudz. Un, tam, un šis instruments ir domāts, lai stabilizētu banku savienību. Tas bija instruments, tas bija mērķis. Un to paturējām prātā strādājot pie ziņojuma teksta. Bet varu teikt, ka ka tas man sagādā ļoti lielas galvas sāpes. Es augstu vērtēju mūsu grupas ēnu referenta darbību. Nu, ir, var arī paust pozitīvu kritiku, bet jāsaka, ka pagaidām es neredzu pilnīgi nekādu iespēju panākt politisku vienošanos ne parlamentā, ne padomē. Tas sistēmu varētu pat vēl vairāk destabilizēt, nevis panākt pretējo. Uh, Jā, nu te mēs varam atkal redzēt, ka kalns ir piezemdējis pēlīti, runājot uh, tēlaini franču izteicieniem, tātad pēc milz pūlēm ir tapis uh, tik, tikai čiks. Un tas uh, arī ir redzams šajā ziņojumā. Uh, Mēs uh, iesniegsim arī grozījumus, jā, nu tas ir tāds uzmetums, uh, kas kalpos turpmākajām darbām, bet uh, komisija nav bijusi pietiekami tāda pārliecinoša savos priekšlikumos, un ja mēs samazinām trīs fāzes uz divām fāzēm, labi, tas ir uzteicami. Tur jau ir uh, saskatāma vienkāršošana, sistēma tāda varētu darboties ātrāk. Uh, uh, pilniem apgriezieniem, bet izmantojot uh, tādus problemātiskas definīcijas atsevišķos grozījumos, tomēr pastāv risks, ka sistēma tiks padarīta vājāka, runājot par likviditāti, funding, tātad finansējuma vietā, un tālāk šis uh, jēdziens loss and coverage. Visas atsauces uz pilnīgi kopīgu tādu apusē pieeju, tas viss ir svītrots. Nu, teksts tiek padarīts aizvien šķidrāks. Un atsevišķās struktūras, viss tas ir pārāk sarežģīti, lai varētu darboties nu dienu efektīvi. Šeit ir arī tādi apakšfondi, sistēma tiek sadrumstalota un visa šī arhitektūra ir pārlieku sarežģīta, lai būtu nu dienas stabila. Un kas tad būtu šī kopīgā kapacitāte un mutualized capacity 2,2% no visiem noguldījumiem, kas ir jāgarantē sistēmas uh, iekšienē? Nu, tas nav pārāk iespaidīgi. Uh, Mēs te runājam par instrumentu, kas varētu būt noderīgs, ja, piemēram, rodas sistēmiska krīze. Uh, mums vajadzētu, nu, pat ja šis procents, ja šī procenta likuma tiks pacelt uz 0,8, tas jau tāpat būs gauži maz. Nu, es nezinu, man ir ļoti grūti noticēt šim ziņojumam. Un, ja mēs runājam par šo public backstop, pie mums eh, bija ieradies arī pārstāvs no Amerikas, viņš par to runāja. Un viņš teica, ka šāds mehānisms ir jāizveido, lai sistēma no nu dienu būtu uzticama, lai to varētu izmantot ārkārtas apstākļos. Un ir jāparūpējas, lai pilsoņu. Mm noguldījumi patiešām būtu drošībā. Un īsnībā 2008. gadā miljardiem uh, Amerikas dolāri tika zaudēti, pilsoņi tos zaudēja, un nebija šādas pēdējās instances, šāda public backstop. Un Eiropas Eirozonā mums arī ir vairākas institūcijas, ECB, Mums ir nepieciešams eh, šāds valsts. Uh, šāda valsts pēdējā instance, šāds mehānisms. Tikai tā mēs varam uh, pa, radīt uh, paļāvību pilsoņiem, ka viņu noguldījumi būs drošībā. Tālūk būtu pārliecinoša atbilde, stabilizējot Eiropas banku sistēmu, un tikai tādējādi ir iespējams papildināt un pilnveidot banku uh, savienību. ECB tad būtu vienīgā iestāde, kas varētu drukāt banknotes un eh, tiek, piemēram, pilsoņiem pateikts, jūs redzat, eh, ir, tādi ir skaitļi, tādas ir summas jūsu kontā, un tikai ECB drīkstētu drukāt eiro, tā būtu tad vienīgais atbilstīgais, atbilstošais instruments. Tālāk par līdzekļiem runājot. Uh, ja būtu atkal sistēmiska krīze, tad bankas vai tās būtu spējīgas izpildīt savas saistības, vai tām būtu pietiekami daudz kapitāla. Nu, Šeit man rodas daudz jautājumu. Tas, ir eh, svarīgi, tas bija svarīgākais, ko es gribēju pateikt. Mēs kā politiskā grupa strādāsim ļoti aktīvi, lai šo priekšlikumu uzlabotu, jo es gribu teikt, ka pagaidām šajā fāzē tas nav pietiekami labs, lai garantētu to, kas ir nepieciešams, lai visa sistēma kļūtu stabilāka. Paldies! No NF neviena runātāja nav. Tagad brīvais mikrofons. Burkhards Balts, lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs. Arī es izteikšos ļoti lakoniski. Gribēju pateikties Esterei Delangei par lielisko darbu. Padome vēl nav uh, nu, ar pilnu spāru uzsākusi sarunas. Gribējām uh, nu, būt lepni, ka mūsu referenti ir apsteigus padomi. Es uzskatu, ka šis uzmetums rada nu, tādu labu fundamentu turpmākajām diskusijām, bet nu, tas varētu būt tikai tāds pirmais atspērienu punkts starta līnijā. Ester de Langa sev atvēloto laiku ir iztērējusi ļoti produktīvi, lai strādātu pie pašiem svarīgākajiem aspektiem, gal galā rodot efektīvu risinājumu. Mums ir jādomā par dalību valstu noguldījumu, depozīta aizsardzības schēmām un ir jāizvairās arī no šī morālā kaitējuma radīšanas. Yeah jā, jāsamazina arī par katru cenu riski, lai uh, jau esošie riski ES līmenī neradītu vēl smagākas problēmas. Un, protams, ir jābūt labākai sapratnē par to, kādu soļu jāspēr, lai veiktu turpmāku harmonizāciju ES līmenī. Mēs, protams, vēl arī uh, ar grozījumu palīdzību vairākus aspektus mēģināsim uzsvērt Un jāsaka, ka šie ir jautājumi ar ļoti lielu politisko spēku, tas ir jāapzinās, un tādēļ darbam ir jāatvēl arī pietiekam daudz laika. Ja mēs runājam par ēdīs uzbūvi, es uzskatu, ka komisija nav pietiekami eh, daudz eh, pietiekami labi un izsmeļoši atbildējis uz mūsu jautājumiem, piemēram, kā uh, tas uh, ietekmēs situāciju vienotajā tirgu un kā jau esošie riski var tikt integrēti dalību valstu maksāt nespējas sistēmās, kas ir atšķirīgas. Un komisija ir izniekojusi šo iespēju uh, jau uh, pagājušā gadā neizstrādājot pietiekami grodu fundamentu Edis priekšlikumam. Un referentē te piedāvā iet jaunu ceļu, runājot par pārapdrošināšanu un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem. Mēs kā ETP grupa atbalstām referenti un uh, esam patiešām uh, gandarīti par viņas aktīvo iesaisti, e, mēģinot radīt e, efektīvu un labu sistēmu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Pērvanš. Paldies priekšsādātāji, paldies referentei. Viņi ir likus mums priekšā lielisku priekšlikumu, tā lai parlaments varētu līdzdarboties šajā procesā. Mēs nākam klējā saviem priekšlikumiem. Nu tad lūk. Tādējādi parlaments varēs nākt klējā ar savu nostāju visā šais debatēs. Nu, nedaudz tādi punkti, par ko man jāpauž nožāli šis priekšlikums, ko mēs gaidām un gaidām, jāsaka, jau ir visai novājināts. Un tas tika turklāt nopludināts žurnālistiem, un pirms vēl parlamentārieši paši tika pie mm, šīs faktu izpētes klāt, tie, viņiem jau tas bija zināms, bet tas nav tas būtiskākais būtiskākais varbūt ir novērot, ka par referents liktā, priekšā liktā pieeja ir vērsta no apakšas uz augšu. Banku savienības ideja parasti tomēr ir otrādākā virzienā, ļaujiet man jums to paskaidrot. Tad, kad mēs izveidojām Banku savienības instrumentus, mums bija globāla vīzija, gandrīz sistēmiska vīzija par to, kādiem jābūt šiem trim pīlāriem banku savienībā Nu, tagad, lūk, ir šis trešais um, pīlārs depozīti, noguldījumu garantija, un tad bija virkni, tas skar virkni valstu, un likās, ka tagad par šo pīlāru runājot, tie, mēs balstāmies tieši uz tām bažām, ko pauda atsevišķas dalībvalstis, nevis no šīs globālās vīzijas. Un tā rezultātā šīs banku savienības mērķi varētu tikt, nu, tā kā atstāti novārtā. Nu, varbūt šo sistēmu izdosies pieņemt, bet šie principiālie pamatmērķi varētu tikt ignorēti, respektīvi mūsu mērķis taču ir nodrošināt pilsoņos paļāvību uz banku sektoru, finanšu sistēmu, un to mēs ar šo sistēmu, šīs sistēmas izvēlējāmies panākt. Detaļās neiedziļināšos kas ar šiem nosacījumiem un tā tālāk, to mums būs vēl iespēja darīt, strādāt pie grozījumiem. Priecājos arī, ka ir pagarināts termiņš grozījuma iesniegšanai. Piemetināšu vēl divas lietas. Pirmām kārtām esmu nobažījušies par šo trešo apus šo savstarpēju mm, darbību. Jo mums taču ir jāveido šo pamat, pamatu tālākām darbībām. Un diskusijā ar visu šie elementi, nu, šie backstop, jeb šis apdrošināšanas pēdējais glābšanas mm, līmenis, tas arī padomē jāto, jā, jāto tam visam jāto pieņem tam padomē. Es domāju, parlaments mēs kā varam to visu pētīt, skatīt un priecājos, ka esam uzsākoši eh, visu šo ļoti mm, svarīgā dokumenta darbu. Tālāk došu vārdu, saka priekšsādātājs Petrim Simonam. Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs uzsākām diskusijas par ēdis, es jau pirmajā diskusiju kārtā teicu, ka mums visiem vajadzētu parūpēties par augstāku stabilitātes līmeņu radīšanu. Tātad nevienam mēs nenāksim tālkā ja vienkārši uzlabosim stabilitātes līmeni kopumā, bet citās valstīs tas tiks pazemināts. Un Estera de Lange savā ziņojumā to ir mēģinājusi ļoti labi ņemt vērā. Viņa šeit ir tādu šķirtni eh, ieviesusi proti, ka ja ir ļoti stabilas uh, dalību valstu uh, Eh, garantijas schēmas, tās var eh, saglabāt arī nākotnē. Tā ir pašā laikā ir jāņem vērā Eiropas solidaritāte, kas mums visiem šeit, nu, vairumam, politisko grupu ir prioritāte vairāk Eiropas, vairāk drošības Eiropas līmenī. Pēc tam jau šo arhitektūru, šo uzbūvi, uh, veidojot detalizētāk, mēs jau varam, protams, arī uh, aplūkot citus aspektus. Ja Delangas kundzes piedāvātajā sistēmā mēs nonākam pie tādas situācijas, ka ir problēmas konkrētā valstī, un tad ir jāņem nu, no uh, Eiropas poda nauda, ne tikai no valsts poda kā tad šis naudas pots var tikt pēc iespējas ātrāk atkal piepildīts. Mums ir jā, nepieciešama stabilitāte visā Eiropā, ja nu atkal kaut kur aiz stūra gaida nākamā krīze. Un šis Eiropas uh, naudas pots ir tātad uh, eh, jāpapildina uh, ar citiem instrumentiem, līdzīgi kā SVF gadījumā, lai varētu pietiekami daudz līdzekļus nu, injicēt, ja tāds ir nepieciešams. Uh, Un tālāk. Tālāk šie nacionālie, šīs nacionāli eiropeiskais līmenis, kas notiks ar šo naudas lādi, tad, ja dalība valstīs ir atšķirīgas garantiju schēmas, vai tur ir vairākas lādes vai viena lāde. Nu, mēs varam te argumentēt eh, dažādi un par to noteikti ir jārunā. Uh, Vēl viens jautājums, vai drīzāk piezīme, attiecas uh, uz to, kā šo naudu var izmantot. Esmu pateicīgs Eisterē, viņa jau pieminēja alternatīvas pasākumus, ko varētu uh, paredzēt, bet mums ir jāveic savu mājas darbi, jārunā par sistēmām, alternatīvi pasākumi citās valstīs un jāsaprot, ka arī visās bankās garantijas schēmas nav pilnīgi vienādas. Un kā jau Estere teica, mums ir jāparūpējas, lai šie garantiju līdzekļi varētu tikt izmantoti, ja kāda banka sabrūk, lai varētu um, tātad visus klientus pārvirzīt no šīs bankrotējušās bankas uz citu banku, lai klienti būtu pēc iespējas labāk aizsargāti. Nu, viņi, ar viņiem darbs ir jāturpina ar šiem klientiem, tikai tas notiek jau citā bankā. Un tādēļ ir jādomā par pietiekami izdevīgiem risinājumiem pilnīgi visiem klientiem, lai viņi būtu vēl labāk aizsargāti. Uh, lai, lai ne tikai cerot uz pilnīgu kompensāciju. Mēs, eh, protams, par to visu vēl apspriedīsimies. Esmu ļoti priecīgs, ka grozījums tagad var iesniegt ilgāk un, jā, būs vēl turpmākas auglīgas diskusijas ar referenti. Paldies! Thank you very much indeed, Mr. Simon. Paldies, Simon kungs. Nākamais runātājs. Jā, vielen Dank. Äh, zunächst mal der Berichter. Paldies vispirms uh, referentei par uh, pozitīvo ziņojumu, kur ir daudzi punkti, kas ievieš jaunus aspektus šajā diskusijā. Un tas varētu dot arī jaunus impulsus šai tēmai. Uh, Es gribēju atbildēt arī vai atsaukties uz um, uh, Filipu Lamberts, bet kolēģis vairs nav uh, zālē. Nu, uh, runājot par vāciešiem, ir labi, ka mēs esam diskutējuši jautājumus par Eiropu, Eirozonu. Uh, uh, no tāda kopīga interešu punkta, nevis domājot par nacionālajām interesēm. Protams, pastāv riski visās valstīs, kas e, šie jautājumi ir jārisina, un tomēr pamat jautājums ir tāds, vai šie jautājumi ir jārisina Eiropas līmenī vai ne. Katrā uh, jautājumam ir jāatrod atbalstošie instrumenti un arī līgumos ir ierakstīts subsidiaritātes princips attiecībā arī par atbildību un rīkošanos un Eh, mums ir jādomā, vai eh, šie pasākumi atbilst līgumiem vai ne, un kādi būtu pareizie risinājumi, lai mazinātu šos riskus. Un es gribu norādīt, ka. Esker, Esteras Langes eh, priekšlikumi ir iet pareizā virzienā, ir skaidri kritēriji paredzēti un uh, eksperti uh, jau ir norādījuši, ka valsts obligāciju nenodrošināšana ar pašu kapitālu uh, rada papildu riskus, un tagad ir arī šo zemo procentu likmju politika, Un es domāju, ka pakotnē ir jāņem vērā arī šādi aspekti, un šeit ir tagad jauns pamats uh, sarunu vešanai, un nav jāskatās no nacionālā viedokļa šo jautājumu, bet no Eiropas viedokļa, un tāpat arī jādomā par samērības principu, jo šiem uh, pasākumiem ir jābūt samērīgiem. Uh, un jādomā arī par tām struktūrām, kas jau pastāv un kas darbojas nacionālā līmenī, lai šīs nacionālās garantijas schēmas netiktu sagrautas, būtu nepareizi, bet ir runa par to, ka tajās jomās, kur šādas sistēmas vairs ne, vēl nepastāv, tad uh, vajadzētu nodrošināt, lai tādas darbotos visās eh, valstīs, garantējot noguldījumus. Paldies! Paldies, Toirar kungs! Neviens cits šķiet nevēlas izteikties, tāpēc došu vārdu atpakaļ referentē Langas kundzei. Paldies! Es paldies kolēģiem kas nu, ļoti labi parādīja, kā, kuras ir tās delikātās lietas saistībā ar šo dokumentu augstu vērtēja šo, atk šo atklātās, šīs atklātās un atvērtās debatas. Bet īpaši tie komentāri, kas jau bija tehniski pēc sava rakstura un vērsti uz mm, viņiem saturu, bija ļoti vērtīgi, jo tas ļaus mums virzīties uz priekšu. Es domāju, ka tādi tehniski jautājumi, kā šie um, grāmatu pārvešana, kā no nu, šī grāmatvedības. Uh, sistēma pārvešana ir jau tehnisks eh, jautājums, bet ļoti interesantas domas to, kā to īstenot. Šāda veida papildinājumi dos savu ieguldījumu ziņojumā. Paldies! Nu, varbūt pāris lietas vēl par, par mūsu draugiem plašsaziņas līdzakļiem, kas labi pastrādāja. Viņiem jau bija visai tādas, eh, nu, uz priekšu pavirzītas ziņojuma versijas. Es tomēr tāpat laikā uh, negribētu, ko man šeit ar pirkstiem rāda sociālisti, ka es būtu tur pie kaut kā vainīga. Nu nē, ja es redzu kaut kādu šādas nopludināts versiju, mēs taču zinām, ka no šīs, no šīs ēkas noplūst viss iespējamais. Un ja es redzu šādas versijas kaut kur peldam apkārt, tad es vienīgais, ko varu secināt, nu, es gribētu vismaz cerēt, ka šīs de, versijas parasti vismaz desmit dienu vecas. Nu, tie, nu, jums, kas interesē valstu risku, uh, jautājums, tad jūs redzat, ka tur šajās nopietnās versijās ir tāda skarbāka teksti nekā tās teksts, ko es izvēlējos šim gala ziņojumam. Un kā jau Es oficiāli esmu nu pat jau atklājusi jums savu gala versiju, tad es pilnīgi noteikti zinu, ka šī noplūda, informācijas noplūšana nenāca no manis. Es negrasos gan arī tagad pievērsties tam, lai to noskaidrotu, bet es gribētu sociālistu koordinātoram mm, norādīt, ka tas pirksts jau nu nebūtu jāvērš pret mani. Tālāk, atgriežoties pie ziņojuma satura, jā, nu dien, es patiešām esmu gatava skatīties uz to, kā komisija veikusi analīzes, daudzas debats ar to tieši arī saistītas. Cerēsim, ka mums būs laika vēl diskusijām tieši par šo jautājumu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ceturtajā lapusē viņi mīn, ka obligāta apdrošināšana ir svarīgāk par šo obligāto landing. Nu, tie ir viņu vārdi ja mēs runājam par šīs struktūras darbības spēku, tie ir tie vārdi, kas ir viņa šai papildus vērtējumā. Un es domāju, to svarīgi atcerēties, ja golātie kolēģi, man nekad nebija vēlmes to visu padarīt par tādu, nu, visu šo instrumentu padarīt par ko tādu mazāku, sīkāku instrumentu. Nē, starpības spēkam jābūt tikpat plašam, bet no otras puses būsim godīgi. Tas nebūs arī nekāds baigais ložmetējs, kas atrisinās mums visas problēmas, kas saistītas ar uh, uzticamību krīzi, ar ko sastopas banku sektors Eiropā, bet banku savienību mums ir jāpabeidz, tā es jums piekrītu proporcionāli, mums vienkārši ir skaidri jāzina, par ko runājam. Nu jā, un Filipa Lamberta piezīme, kurš teica, ka, lūk, eh, kas notiek ar sistem, sistēmiskākām lielām bankām, cik atbilstīgi reakcija uz un pa, paņēmiem attiecībā uz tām, nu būsim realistiski šīm lielām bankām būs jāveic mm, darbības noregulējums, nevis maksātnespējas process. Nu, tās ir lietas, ko savā starpā vēl apspriedīsim. Jautāja, darba grafiks eh, šķiet ir, šis jautājums ir nokārtots visai elastīgi, esam varējuši rīkoties šīs sistēmas ambīcijas nav mazākas nekā Eiropas komisijas piedāvātās sistēmas ambīcijas. Mēs jau runājam par darbības spēku, nē. Te mēs ne, nesamazinam komisijas priekšlikumu spēku, nē, es pat neskaros klāt šim 0,8%. 0,4 no nacionālajām apdrošināšanas schēmām, 0,4 no Eiropas fonda. Tas kopā noved tieši pie tās pašas summas, 0,8%. Šie abi elementi ir savā starpā saistīti un veido kopēju Eiropas sistēmu papadīja mūsu kungs, tas, ko jūs sakāt, vienmēr atsaukoties no ko četri, jūs vienkārši neņemat vērā otru pusi. Ja jūs runājat tikai par Eiropu, tad jūs nozīmē, ka jūs domājat, ka jūsu nacionālajā apdrošināšanas schēmā šo no ko 4% nebūs. Un tādā gadījumā gan darbības spēks samazinās, bet tā es gan neesmu paredzējis šo tiesību aktu. Es neskaros klāt šai, šim līmenim 0,8%, līdz ar to nesamazina sistēmas darbības spēju. Tas, ko es gan daru ar šo schēmu, es cenšos rast veidu, kā. Ka organizēt atbildības sadali nacionālā un Eiropas līmenī atbilstīgi. Tas ir vienīgais veids, kā šī sistēma vispār spēs darboties. Varam to saukt par morālo kaitējumu, citiem varbūt šis formulējums nepatīk, bet mums ir jāmēģina rast veids, kas ļauj veidot sistēmu, kuras pamatā ir Eiropas solidaritāte, bet tāpat laikā arī nacionālā atbildība. Un tā ir arī mana atbilde kolēģim no sociālistu grupas kad jūs teicāt, uz, ka nacion, norādiet uz nacionālo līmeni simtprocentīgi problēmas, protams, sistēmā tiks atrisinātas. Un par to mums ir jāspriež vienam ar otru, kā šīs atbildības, šo atbildības, atbildības atlīt arī nacionālā un Eiropas līmenī. Vienas Eiropas sistēmas ietvaros, kam, visam, bū, kam visai būtu vienās darbības spēks. Silvija nu, dien maksāt nespējas ietvars, tas ir nu, tāds sarežģīts, visai sarežģīts. Tas ir finanšu ministru rokās, jau tas vien ir nu, tāds sarežģīts elements, bet vēl piedevām par to lems arī citi ministri. Es pilnībā piekrītu jums vien no otras puses raugoties Visa eksporta, ar ko mēs runājam, norāda uz faktu, ka maksāt nespēja ir atslēgvārds šīs problēmas risināšanā, tāpēc arī to pieminām. Mēs necentāmies nākt klajā ar kaut kādiem nosacījumiem, kas tad būtu kā aizbildinājums, nevirz, lai nevirzītos uz priekšu. Nē, šis nosacījumu saraksts eh, nu, izstrādāts tā, lai tie visi būtu saistīti un būtiski šai jautājumam, un domāju, ka tāpēc arī maksāt nespēja te iedars. Uh, Mana priekšlikuma šarms ir tajā, ka riska samazināšanas jomā eh, man tika vajadzēs, vai tas norisinās paralēli, ja varbūt ir tādas striktas, eh, strikta norobežojuma šajā sistēmā, bet nē, mana priekšlikuma priekšrocība ir tajā, ka mums ir pilns likvidāts atbalsts pakāpeniski, un tas ļauj mums mobilizēties. Domāju, ka tādējādi arī laika ziņā situācija ir labvēlīgāka. Bija arī jautājums šķiet no Zimona kunga par to, ka, ja ir vairāk DGS, nu, viņš gan pats ir devies jau prom, tāpēc pasāstīšu viņam to visu aci pret aci, bet es domāju, ka beigu beigās svarīgi ir arī šī secība atpakaļēju nākošai plūsmai ar līdzekļiem, tātad šī apgrieztā secība, tātad pretēji tam, kādā secībā fonda tiek izmantoti noguldījuma izmaksas gadījumā. Uh, Nu, tiešām sarunas ar kolēģiem acīm redzot vēl man būs daudzas. Un eh, paldies tomēr jau šobrīd par jūsu teikto, tas nebija vēl nekāds uh, diskusiju gals, lai arī prasīja mums tāpat jau visai ilgu laiku. Paldies! Jā, piekrīt jums, ka tas vēl ir tikai pats sākums. Jūs gan nevajadzētu, vai komisijas pārstāvs nevēlas izteikties? Nu, saskaņā ar sekretariātu teikto. Uh, Es saprotu, ka komisijas pārstāvi tagad neizteiksies, ja nu vien viņiem naradusies kāda īpaša interese to darīt. Pirms jums pārstāstu par termiņiem darbam pie šī dokumenta, gribu jums teikt, ka lūk, varam apstiprināt grozījuma iesniegšanas termiņu. Tas runā par Banku Savienības dokumentu. Tas ir 16. decembris Tie tiks apspriesti komitejā 12. janvārī, balsošana komitejā 25. janvārī un plenārsēdē balsojums 2. februā, marta plenārsesijā. Tālāk Edis termiņi, grozījuma iesniegšanas termiņš arī 16. decembris, grozījuma apspriešana 25. janvārī, balsošana komitejā vēl tiks eh, iekļauta darba kārtībā, tas vēl nav noticis. Un visbeidzot, pēc pusstundas mums būs atvērt, atklāta koordinātoru sanāksmi. Un šī sanāksme norisināsies šajā pašā telpā, tātad 12.15. Līdz tam mums vēl ir eh, pusstunda laika. Un paldies, eh, tikmēr pauze.